if, if we can, uh, if, if she's not here in 10 minutes, then. Ja desmit minūšu laikā mūsu vieši neieradīsies, tad varbūt pēc desmit minūtēm varam sākt nākamo darbu kārtības punktu. Tad es būtu pateicīgs, ja mēs varētu tā norganizēties, ja? Paldies! Okay. Uh, you don't need to organize that anymore. <laughs> Our guest is. Tad atcēm šo pārorganizēšanās or, pār plānu. Mūsu viešņi jau ir ieradusies, uh, te vai klāt, jau, jau ir uh, ēkā. Tā kā nav nepieciešamības tagad uh, aicināt cilvēkus no citām sanāksmēm. Turpināsim darbu ar plānoto pirmo darbu kārtības punktu. Okay, dear colleagues, then... Darbie kolēģi! Pirmais mūsu darba kārtības punkts. Kaistācija prezentācija Mišela Koningsa, Eirojust uh, priekšsēde. Priekšsveikt jūs mūsu vidū. Ceturtais eh, ziņojums un Eirojust puslaists klājā, kur runa par ārvalstu kaujiniekiem teroristiem. Viedokļa apmaiņas uh, nolūks ir uh, stādīja priekšā raksta ziņojumu, kā ir uh, attīstījusies uh, tieslietu sistēmas reakcija uz teroristiem, teroristu radikalizāciju. Tāpat norādīt iespējamie pasākumi, kur būtu jāveic dalībvalstīm. Ar prieku dod vārdu Mišelē Koniksē. Lūdzu, stādīja priekšā šo ziņojumu, un tad uh, būs iespēja izteikties delegātiem, kas to vēlēsies. Paldies priekšsēdētāju un ārkārtīgi atvainojos par šo aizkavēšanos. Eh, šis rīcēlājs bija vesels murgs. Eh. Izskatās, ka izsisties cauri satiksmē šai Beļģijā ir visai sarežģīti. Tad vēlos stāvēt jums priekšā ceturto mūsu sastāvto ziņojumu par ārvalstu kaujiniekiem teroristiem. Ja šis ir ceturtais šāda rakstura ziņojums, kur apskatām ārvalstu cīnītāju teroristu problemātiku. Sākam ar uh, šīs problēmas ieskicēšanu. Aizvakar, 2012. gadā, mūsu ikgadējā sanāksmē, kur piedalās lai valstu prokurori un pretterorismu koordinatori, 12. gadā mēs uh, identificējām pirmos eh, ārvalstu kaujiniekus Irākā un Sīrijā. Un tad eh, simtprocentīgi sākām koncentrēties uz šiem eh, cīnītājiem, domājam, kā ar krimināltiesiskiem pasākumiem pret viņiem cīnīties. 14, 15, 16 gadā, līdz šī mēneša sākuma, sasaucām īpašus tātad šo tā, prokurors, kas strādā pie šīs konkrētās tēmas ārvalstu kaujiniekiem. Tas, ko stādījām priekšā pirms pāris gadiem, ir spēkā joprojām. Cenšamies agrīnā stadijā um, identificēt šos kaujiniekus. Un katrā ziņojumā koncentrējamies nedaudz citu šīs jomas problemātiku. Starptautiskā tieslietu sadarbība šajā jomā ir um, svarīgāk nekā jebkad, ja vēlamies būt efektīvi savā cīņā pret um, šiem cienītājiem. Par to liecina mūsu, īsi, mūsu rīcībā esošie pierādījumi. Ir efektīvi jāizmanto kopējiem spēkiem šie um, pierādījumi, bet tāpat jānodrošina ātri šo pierādījumu gūšanu. Tātad ātrums ir uh, šeit izšķiroši bieži vien, lai nodrošinātu pierādījumu ieguva. Un tieši ar to nodarbojas Eirojust. Mūsu rīcībā esošie skaitļi liecina par to, ka strādājam diezgan efektīvi. Tas diezgan daudz lietu, koordinācijas sanāksmi, iekopjās izmeklēšanas komandas un sastapjās atzīšanas instrumenti, tādi kā aizturēšanas rīkojums, kopējās izmeklēšanas komandas, izmeklēšanas rīkojums, kas tika pieņemts šī gada maijā šie visi šie instrumenti mums eh, ļaus eh, sasniegt šo mērķi, proti iegūt pierādījumus un iegūt tos ātri. Domājot tie par statistiku. 16. gada statistika, cik daudz ir bijis izmeklēšana un, un, eh, un notiesājušu spriedumu, 136 izmeklēšanas notikušas un slēdzām 14. gadu, kad bija 33 šādas lietas, 15. gadā 100. Tā kā pērn 136 lietas. Un slēgts tiesu lietas ir 108, 15. gadā 218 un 16. gadā 275. Tā kā redzam, ka pamazām šo lietu skaits pieaug visā Eiropas Savienībā. Indivīdi, kas ir notiesāti. Nu, šo skaitļus eh, esam iekļaujuši, es viņam 14. gadā 444 personas ir notiesātas 413. 15. gadā un pērn 580. Redzam, ka pērnajā gadā bija notiesājuši spriedumi, jo sevišķi attiecībā uz eh, līdzlību džihadistu terorismā. 17 dalību valstīs bija šādi notiesājuši spriedumi. Notiesājuši eh, šo spriedumu īpatsvars bija ļoti ievērojams 96 gadījumos. Tas nozīmē, ka diezgan labi mums ir veicies tā iegūt pierādījumus uh, konkrētā pieņemamā veidā atbilstoši likumam. Šo notiesājošu spriedumu rezultātā cilvēki ir uh, um, ieslēgti cietumā, viņiem uzliek naudas sodi, viņi tāpat arī nonākuši psihiatriskajās uh, slimnīcās un arī tāpat arī veikuši sabiedrisko darbību. Pieci gadi ir vidējais termiņš, uz kādu šis personas ir notiesāts ar brīvības atņemšanu. Par to vēlējos jūs pavēstīt pašā sākumā. Tālāk runājot par pierādījumu akšanu. Pagājušā gadā, kad tikāmies ar īpašiem prokuroriem, koncentrējāmies uz pierādījumiem, kas tiek gūti eh, ar izlūkdienestu palīdzību. Un jautājums bija, vai šāds pierādījums var izmantot tālāk eh, tiesā. Vai tiesā šie pierādījumi ir pieņemami? Es redzu, ka šeit ir dažādas iespējas. Dažāda atsevišķās valstīs eh, izlūkdienestu datus nevar izmantot kā pierādījums krimināllietās. Atsevišķās valstīs šiem izlūkdienestu gūtie dati var tikt izmantot kā pamats eh, tam, lai uzsāktu izmeklēšanu, uzsāktu tātad eh, kriminālu lietu. Un vēlāk šos datus var izmantot kā pierādījumus. Ja tos atbalsta arī citi pierādījumi, ja tos papildina citi pierādījumi veidi. Un zinām, ka atsevišķos gadījumos ir pieņemti arī konkrēti likumi, lai nu, noregulētu, kā tad ir sazobis ar eh, šiem izlūku dienas datiem un citiem pierādījumiem. Un likumos ir norādīts, kādā veidā šīs izlūkdienas dati tiek nodot prokuratūras rīcībā. Atsevišķās valstīs tie tiek izmantoti šie krimināli lietās. Nē, tiesās bieži vien piedalās, eh, tāpēc ar to arī šie prokurori. Dažādas iespējas. Ko mēs iesakām? Tieslietu iestādes eh, jāiesaistā mm, procesā pēc iespējas ātrāk, jo sevišķi tādi jāizlūk dati nāk no kādas trešās valsts. Un, kad ir nepieciešams darboties uz sastarpējas uz kādas palīdzības bāzes. Un atkal pierādījumi ir e, jāiegūst atbilstoši likumam, pēc visiem tiesiskajiem parametriem. Mm, jā, jūs šeit spēlējat zīmīgu lomu. Deradikalizācija vēl viena joma, pie kuras mēs strādājam. 15. gadā Juriebas eh, kundze eh, organizēja sanāksmu un visi tieslietu ministri lēma, ka Eirostam jāpiešķir īpaša loma šajā aspektā. Jāapsim dažādi pasākumi, ko īstenot dalība valstis eh, deradikalizācijas jomā. Un šeit figurē ļoti plašas iespējas sākot ar eh, jau, pirmiem radikalizācijas eh, pazīmēm, ar, eh, nu, tiek veikāt pasākumu, līdz pat brīdim, kad persona gatavojas atstāt Eiropas Savienību doties uz Sīriju vai Irāku. Un atgriežoties no mm, kara zonas, kādas tad ir iespējas apzināti uztaustīt radikalizācijas pazīmes. Jādomā par uh, integrētiem uh, pakalpojumiem, par integrēšanas pasākumiem, jāstrādā dažādām nozarēm, disciplīnām, sākot ar izglītības līmeni, ar uh, skolām, sporta klubiem, ģimenēm, līdz pat mentālās aprūpes iestādēm, garīgās aprūpes iestādēm. Tā kā ir tiešām visdažādākās iespējas mazināt riskus pirmkārt, tātad uztaustot jau pirmās radikalizācijas pazīmes vai kādus pasākumus. Tik līdz kā mēs redzam, ka ir pirmās eh, pazīmes, kas liecina par to, ka cilvēks gatavs stāties terorismu tākas, ir joprojām eh, diezgan plašas iespējas. Eh. Bez represīviem pasākumiem cilvēku novest no šīs takas. Un atgriežoties no kāda kā darbības, tad attiecīgi ir jāizvērtē, vai cik bīstama šī persona. Tad, ņemot vērā judikatūru, ņemot vērā tiesu nolēmumus, mēs redzam, ka ir. Iespēja, ja pirms eh, lēmuma pieņemšanas tiesā ir nepieciešams izvērtēt risku un skatīties, kāda tad konkrēti individualizēta pieeja varētu būt šai personai, pirms eh, tam, tam tiek eh, laupīta brīvība. Un pat arī uh, soda izciešanas vietās, cietumos. Mēs zinām, ka mm, cietums bieži uzskata par radikalizācijas mm, inkubatoriem, perēkļiem. Notiesātās mm, personas, kas ir notiesātas par, par džihādismu, terorismu, nedrīkst uzturēties vienkopus. Tās nedrīkst tikt ieslocītas vienā kamerā, teiksim. Un nu, mēs eh, cenšamies arī viņus šīs personas nošķirt, līdz ar to, lai viņi tur, tur, turpmāk nenodarbotos radikalizāciju arī cietumos. Bet, protams, ja persona tiek uzskatīta par, eh, par tādu rūdītu teroristu, tad nu, nav nekādas žēlstības, eh, par to draudu barks cietumsots. Nu, dažās citās valstīs tas tiek regulēts atšķirīgi. Nu, pat labāk ir pārāk spriest par iet, ietekmi, par ietekmes izvērtējumu. Mēs īsti nezinām pagaidām, kā un, un um, vai kritīsies uh, šo te rudīto teroristu skaits, kas atgriežas no, no um, kara zonas. Mēs zinām, ka uh, tiesām arī kop, kopā ar Eiropas un, un pret uh, terorismu centrā tiek strādāts pie politikas, lai cīnītos pret ārvalstu uh, teroristiem, kas atgriežas dzimtenē. Un šeit krimināltieskie aspekti, protams, spēlē svarīgu lomu. Tāpat mēs esam konstatējuši, ka pastāv saiknis ar terorismu un organizēto noziedzību. To esam izcēlējuši dažādos ziņojumos. Atkal un atkal mēs saskaramies ar to, ka ir pietiekami daudz pierādījumu par to, ka pastāv lūk šī saikne starp eh, šiem abiem fenomeniem. Organizētā noziedzība, proti ieroču un sprāgsvielu tirsniecība, viltot dokumentu izmantošana, cilvēku tirsniecība, dažādu eh, dārgmetālu Eh, kontrabanda, eh, narkotika kontrabanda un tā tālāk. Šis saraksts ir diezgan iespaidīgs. Mēs redzam, ka dažās dalību valstīs eh, tiek domāts par to, kā izmantot īpašas izmeklēšanas tehnikas un, un īpašas prokuratūras instrumentus, kas tiek izmantot cīņā pret organizēto noziedzību, un šos instrumentus var, varētu arī izmantot cīņā pret terorismu likumdošanu. Mūsu pirmā ziņojuma um, epicentrā bija tieši likumdošanas apskats, un mēs aicinājām izstrādāt uh, harmonizētus, saskaņotus, uh, vienotus uh, tiesiskos pasākumus, un tas tagad ir panāks. Ir pretterorisma direktīva. Paldies arī jums par smago darbu, kas ieguldīts šajā pasākumā. Martā tik pieņemta šī direktīva. Tā reproducē 21.38 rezolūciju, tātad apvienoto nāciju drošības padomas rezolūciju šajā tiesību aktā, un tas ir ļoti labi. Un mēs redzējām, ka bija zinām, deficīti krimināltieskajā vajāšanā. Tur dažās valstīs atsevišķi pasākumi nebija krimināltiesiski vajāni, tā tieksim apmācība vai, vai šī te kodīšana ceļošana, finansēšana, atbalsts šiem ceļo, ceļojumiem attā, arī tāpat tās netika izmeklēta un ties, tiesiski vajāta daž, dažās valstīs. Mēs sekojam līdzi judikatūrai. Un redzam, ka dažās valstīs interpretācija atšķiras. Atsevišķās dalībvalstīs sievietes, kas dodas uz konflikta zonām Irākā un Sīrijā, kas tur strādā kā pavārs, teiksim, vai palīdz šiem kaujiniekiem, ka arī šādas sievietes var sodīt par to, ka tās atbalsta teroristu grupu atbalsta tās dalībvalstīs par to nesoda. Arī tas apstākļus, ka sieviete ir eh, ārvalstu kaujinieka terorista līgava, teiksim, arī ne visur tie sievietes par to tiek sodīts. Runājot par eh, ka, kaujiniekiem, kas atgriežas, mēs redzam, ka pamazām šo personu skaits vismaz nepieaug, gluži otrādi mēs redzam, ka šīs personas visdrīzāk um, paliek kāda zonā. Nu, labi, tās varbūt pārsēs no Sīrijas un Irākas uz citiem. Uh, ceļām eh, šī reģiona valstīm, bet eh, tagad saskaramies jaunu tendenci, proti sievietes, kā arī jauni bērni, aizvien lielākā skaitā atgriežas Eiropā, un viņiem ir nepieciešama īpaša uzmanība. Strādājot pie politikas attiecībā šādām personām, esam diskutējuši par to, nu, kas, kur, kur personu uzskatām par bīstam, kādu pasākumu būtu jābeidz. Un mēs redzam, ka nolūks veikt teroristiskus pasākumus un, un šīs spējas, nu tās ir jāskata, tie jāskata par kritērijiem, lai noteiktu, vai persona ir bīstama vai nē. Un tikai tas apstākļs, ka persona ir bērns vai, vai sieviete, neliecina par to, ka šis personas nav bīstams. Ja tām ir teroristiski nolūki un um, iemaņas vai, vai spējas vienlaikus, tad līdz ar to šī persona jāuzskata par bīstamu, par uh, riskantu. Un turklāt, ja jums uh, ir sieviete, jums vēl arī, arī ir. Uh, iepriekšēju sodāmību, un ar ko jūs apliecināt, ka jūs esat gatavi iesaistīties kriminālos vai tiesiskos, eh, tiesiskos pasākumus, tad jūs esat īpaši bīstami un tur kaut kas jādara. Par eh, nepilngadīgiem nāja, tas situācija ir sarežģītāka. Mazgadīgie, kas atgriežas kā cietušie, kā upuri, viņiem nepieciešami īpaši aprūpas pasākumi mazgadīgie, kas atgriežas un kas arī var kļūt par, par slepkavām, nu, viņiem jāpalīdz, viņiem ir eh, jāsniedz palīdzīga roka. Un mēs zinām, ka mazgadīgo tātad, eh, krimatiskā sistēma dalība valstīs ir organizēta eh, ļoti atšķirīgi. Un eh, tam būtu jāpievērš to, kā liekā uzmanība. Upuri, cietušie. Tie, kas ir cietuši cīņā par terorismu. Nu, mēs, prokurori, ir cietušo balsiņiem jāaizstāv šīs personas. Par to runājam arī šī gada sanāksmē. Ne? kā palīdzēt vienmēr eh, terora aktos cietušajiem, piemēram, eh, tas atsaucos uz Brisels vai Parīzes terora aktiem. Jāapzina paraugu praksa, kas tiek darīts, un eh, informācija jāizplata visām specializētajām personām. Mūsu kopējās izmeklēšanas komandas, nu, piemēram, starp Beļģiju un Franciju tika izveidotas šādi, starp Beļģiju un ASV arī pēc Parīzes un Brisels uzbrukumiem. Nu, Šīs komandas ļāva ātri savākt pierādījumus. Bet arī jādomā par attiecīgu budžetu, kas tiek piešķirts eiro. Jūs tam, cik zinu, budžeta komiteja šeit eh, jau ir pievērsus šim jautājumam uzmanību, strādājot pie ziņojuma projekta budžetam 18 gadam. 46. punkts. Šis pašs ņemts vērā. aģentūrām, kas eh, ir Frontex vienības priekškalā, Frontex, Eiropol un, un citām, ir, ir eh, piešķirts adekvāts budžets un ir papildus darbinieki. Mēs esam daļa no šīm te um, aģentūrām Frontex eh, priekškalā. Nedrīkstam apstāties pusceļā, ir ja nepieciešams turpināt šo darbu. Un redzam, ka starptautiskā līmenī nepieciešams uz, uzlabot šo sadarbību. Tā kā nedrīkstam apstāties pusceļā. Ja? nu, augstu vērtējam atbalstu, ko esam guvuši pēdējā gada gaitā. Reidamies to, ka tas turpināsies, jo pat labāk situācija tiešām kļūst ārkārtīgi kritiska. Ja mums nebūs nepieciešamā budžeta, ar ko rēķināmies 18 gadam, jums nebūs papildus darbinieku, tad uh, cietīs mūsu darba kvalitāte un drošības jomā tas nav pieņemams. Paldies par uzmanību! Thank you very much, uh, Ms. Konig. Liels paldies, Konings kundze. Un tagad es uh, aicinu uzstāties politisko grupu pārstāvjus politisko grupu vārdā. Roberta Metzola vēlas runāt un lūdzu. Uh, Uh, Piesakieties no citām grupām, ja vēlaties izteikties. Paldies uh, priekšsādētāji, pateicos Koniks kundzei par to, ka viņa ir pie mums ieradusies un sniegusi izsmeļošu pārskatu par eiro just uh, darbību un vajadzībām, prasībām. Mēs, protams, labvēlīgi ieklausāmies jūsu lūgumos mūsu politiskajā grupā. Mani īpaši priecē tas, ka savas runas noslēgumā jūs veltījāt laiku, lai runātu par upuriem un cietušajiem. Tas ir ļoti būtiski. Mm, dažkārt tiek uzskatīts, ka Eiropas parlaments un arī citas iestādes nevelta pietiekam daudz laika, lai runātu par teroristu uzbrukumiem un cilvēkiem, kuri ir cietuši šajos teroristu uzbrukumos un arī uh, ne, nerunājam par ietekmi uz sabiedrību, uz ģimenēm, kāda ir e, šiem uzbrukumiem. Ja es e, pareizi sapratu, jūs tātad e, runājāt par to, ka tiek analizēta tā uh, izlūk informācija dalību valstīs, vai pastāv lielas atšķirības starp dalību valstīm, ja jūs to varat mums atklāt, un kādi ieteikumi būtu, lai uh, labāk šo informāciju izmantotu, tālāk nodotu. Uh, dažkārt ir tā, ka informācija tiek nodota, bet pēc tam viss ar to arī izbeidzas, un, piemēram, uh, Eh, saikne starp terorismu un organizēto noziedzību ir ar pārobežu raksturu, bet uh, mēs uh, nevaram neko daudz paveikt, nevis tādēļ, ka šīs informācijas nebūtu, bet tādēļ, ka mēs to nekā pēc tam neizmantojam, ka tā ir saņemta. Paldies! Vai kāds vēl vēlas uzstāties, lūdzu? Sipels kundze, jā, atvainojos, ka es arī nokavēju sākumu. Diemžēl nevarēju noklausīties visu mūsu eh, vieses teikto šodien. Es tiešām par to atvainojos. Bet, ja mēs runājam par tā saucējumajiem ārvalstu kaujiniekiem, Mēs daudz strādājam, pieņemam tiesību aktus par to, kā identificēt radikalizētas personas, viņi tās izsekot, kad tās dodas uz trešajām valstīm, lai um, um mācītos, kā organizēt teroristu uzbrukumus un pēc tam atgriežas. Bet um, varbūt būtu jādomā arī par to, ka šie cilvēki, kas organizē teroristu uzbrukumus, visi ir Eiropas Savienības pilsoņi. Un, manuprāt, nepietiek vienkārši uh, izsakot, novērot šīs personas, konstatēt, kas ir radikalizējies un kad šis teroristu uzbrukums notiek, tad mēs viņus aizturam, ieliekam cietumā. Vai tad nebūtu labāk uh, vairāk strādāt uh, pro, pie profilakses? Pat ja mēs tagad konstatējam, ka cilvēks sāk radikalizēties, tad vienkārši ne tikai policijai būtu jānovēro šīs personas, bet jāsa, jāsadarbojas ar sociāliem darbiniekiem, skolām, sabiedrību, lai domātu par to, kā eh, deradikalizēt, kā uh, piedāvāt altern, alternatīvas uh, vēstījumus, sadarboties varas iestādēm ar pilsonīgo sabiedrību, uh, lai veiktu šādus pasākumus. Paldies! Vinbergas kundze un Eva Žolī vēlas runāt un Anna Gomeša. Un tātad uzklausīsim šīs trīs runātājas un pēc tam dosim vārdu Koniks kundzei. Vinbergas kundze. Vinbergs kundze. Paldies! Un eh, paldies par eh, šeit izskanējušo informāciju. Pirmais jautājums, ko vēlētos jums uzdot, ir, ko jūs domājat, cik daudz cilvēku Eiropas Savienībā ir tieši saistīti ar teroristiskām organizācijām? Cik konkrēti? Jūs pieminējāt, ka ļoti daudz sievietes un bērni un arī mazgadīgie ir saistīti ar šīm organizācijām. Cik? Es vēlos konkrētus skaitļus. Cik? Jūs pieminējāt, ka šī deradikalizēšanās eh, tam ir nepieciešami būtiski resursi. Runāšu par Zviedriju, par manu valsti. Mums eh, policijas spēku eh, resursi aiziet šo deradikalizējušos individu pārvaldībai. Policijas spēku Zviedrijā vairs nepietiek tātad eh, sameklēt un uzraudzīt šos cilvēkus, kur ir lielā riska zonā. Es jau to daudzkārt agrāk esmu teikusi un pateikšu vēlreiz. Mums beidzot ir jāuzsit dūra galdā un skaidri jāpasaka, ka tie, kuri ierodas atpakaļ no kara darbības zonām, pateikt skaidri un sajā nebūs jums nekāda uzturēšanās Eiropā. Negribam mēs jūs šeit redzēt, ejiet prom. Tikai tā mēs varam deradikalizēt eh, gan tos, kur ir bijuši tur, gan tos, kuri vēl turp gatavojas doties. Uh, paldies! Nākamā runātāja Eva Žolī. Liels paldies par to, ka esat uh, pie mums atnākus, lai informētu par uh, savu darbu. Es tomēr nesaņēmu tik daudz atbilžu, kā vēlējos precīzāk informāciju. Es gribētu zināt, kāds procents uh, ir um, procentālais īpatsvars ir Eiropas pilsoņiem kopējā ārvalstu kaujinieku uh, skaitā. Un, uh, ja jūs izmantojat izlūk uh, informāciju uh, izmeklēšanā, tiesiskā procedūrā, uh, ja ir eh, īpaši slepena informācija, kas var tai piekļūt, un vai šeit ir sadarbība ar aizsardzības eh, struktūrām, un vai ir iesaistīts arī aizturētā tiesiskais pārstāvis šajā procesā. Un uh, Vai šajā noslēguma ziņojumā būs arī iekļauti dalību valstu vārdi? Paldies, tagad vārds Anne Gomešai. Es arī atvainojos uh, uh, satiksmes sastrēgumu dēļ. Es nevarēju noklausīties uh, jūsu runu, bet mani līdzstrādnieki bija klāt un visu pierakstīja. Es gribētu jums lūgt uh, pastāstīt, kāds jums ir iespējas par to, kā dalībvalsts īsteno deradikalizācijas programmas, ir īpaši ieslodzījuma vietās. Un, uh, teiksim, uh, kādu secinājumus jūs izdarāt, ko jūs varat mācīties no šīs pieredzes, bet, nu, runa ir ne tikai par uh, ieslodzījumu vietām, bet arī par uh, nu, sabiedrību kopumā. Konstatējam, ka arvien vairāk uh, sieviešu radikalizējas. Vēl viens jautājums. Nu, ir smieklīgi runāt par to, ka šie kaujinieki būtu jāaptur uz robežām, Nu, tas ir tikpat uh, nepamatot, kā teikt, ka, uh, ka ir saiknes starp migrantiem un teroristiem, jo patiesībā šie bēgļi jau bēg prom no teroristiem. Un uh, mums jāatzīst, ka lai lielākā daļa teroristu ir mūsu pašu pilsoņi, kuri radikalizējušies muļķīgu taupības politiku rezultātā, izstumtības rezultātā. Uh, Un patiesībā mums tagad jāvērš ir pret naudas atmazgāšanu. Mēs paskatā, paskatām šobrīd piekto naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvu, un tas ir arī būtiski cīņai pret terorismu. Bet dalību valstīm ir grūti to saprast. Tās uh, nelabprāt īsteno šīs direktīvas normas un aizmirst to, uh, ka būtībā tas ir svarīgi, lai varētu efektīvi apkarot terorismu. Un es gribētu zināt, kā dalību valstis īsteno jau spēkā esošās direktīvas un kāda šeit ir attīstība, jo tagad terorisms ir kļuvis par tādu uzņēmē darbību ar nelielām izmaksām, bet tāpat laikā uh, aiz visā tās slēpjas arī organizētā noziedzība, kura gūst peļņu no naudas atmazgāšanas. Kādas mācības jūs esat guvuši, analizējot uh, šo praksi un uh, kā mēs to varētu ņemt vērā, pārstrādājot uh, naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvu? Es redzēju, ka Batēnkungs un Intvalds kungs arī vēlas uzstāties. Uh, bet aicinu aprobežoties ar vienu minūti, jo pretējā gadījumā nevarēsim atbildēt uz šiem jautājumiem. Valtenkungs, paldies, jūs runājat šo dīvaino vāru, vārdu, nu tā kā kau, cīnītāji vai kaujinieki, gandrīz tā kā bokseri, bet viņi ir džihādisti. Mums ir vispirms jāsaprot, kas ir mūsu ienaidnieks, lai varētu pret viņu vērsties. Uh, un tālāk par uh, jāsaprot, kādi ir cēloņi, un viens no galvenajiem cēloņiem ir finansējums no ārvalstīm, no Saudarābijas, Fina, uh, Pakistānas, kas uh, finansē vahabistu grupējumus mošejas Eiropā. Vismaz puse mošeju saņem finansējumu no Saudarābijas un līdzīgām valstīm Eiropā. Vai jums ir uh, zināmi skaidri par finansējumu Eiropā, ko saņēma šie džihādisti un mošējas? Un vai nevajadzētu labāk sadarboties dalību valstu valdībām, lai apturētu šādu ārvalstu finansējumu mošajām, viss finansējums būtu uh, jāsavāc uz vietas no uh, šo mošeju apmeklētājiem. Paldies! Indvalds kundzei vārds. Nu, man ierosināja uzstāties Gomešs kundzes teiktais par naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvu. Mēs zinām, piemēram, ka Ungārijas valdība nesen ir pieņēmusi likumu par NVO, kas balstās uz šo direktīvu, bet eh, šis likums ir skaidri vērsts pret NVO. Un eh, šādi tāpat ir problēmas ar tiesiskumu Polijā. Es gribētu jautāt, kāda uzticība jums ir visu dalību valstu tieslietu sistēmām un vai eh, tās tiešām ievēro Eiropas Savienības normas savā darbā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Jā, ir uzdots liels skaits jautājumu. Saprotu, ka divās minūtēs nevar uz visiem atbildēt, bet ja jums nepieciešams nedaudz vairāk laika, lūdzu, izmantojiet to un mums pēc tam mēs pārēsim pie nākamā punkta. Well, I think that uh, those questions were extremely relevant. Paldies, manuprāt, šie jautājumi tiešām bija ļoti būtiski. Uh, jā, un tie sasaucās ar citiem svarīgiem jautājumiem. Cīņa pret ārvalstu kaujiniekiem un džihādistiem ir ļoti uh, daudz jautājums jautājumu. Šeit nav iespējama vienkārša atbilde. Uh, kad uh, jo vairāk šo, šīs lietas mēs izmeklējam, jo vairāk iespējamo risinājumu mēs saskatām. Un patiesībā ārvalstu kaujinieki jau nav vienīgā problēma, tātad cilvēki, kas dodas uz Sīriju un Īraku un atgriežas, nu tie nav tātad vienīgā problēma. Nesenajos uzbrukumos mēs uh, konstatējam, ka finansētāji jau bija izbraukuši no Eiropas Savienības un dažkārt ir tādi nelieli grupējumi, kas ir savstarpēji saistīti, bet nevienmēr, un uztur kontaktus ar um, ārvalstu kaujiniekiem kara darbības zonās. Tāpat plaši tiek izmantots internets un sociālie tīkli, lai rekrutētu, apmācītu, finansētu. Un šīs darbības ne vienmēr var identificēt, tiek izmantots tumšs darknet un mākoņa datošana un līdz ar to daudz kas vispār nenonāk mūsu redzeslokā no šīm darbībām un a, mums ir jāvēršas pret visāda veida a, kontrabandu nelikumīgām darbībām, tāpat arī bitkoins tiek arvien plašāk izmantots un tādēļ ir arvien grūtāk izsekot visus šīs naudas plūsmas. Un, protams, mums nav atbildes uz visiem šiem jautājumiem, šīm problēmām. Uh, Mums eh, ir eh, jānoskaidro, kas ir eh, šie pamata kaujinieki un atbilstošajā ANO rezolūcijā ir visi šie kriteriji iekļauti, pret šādiem kaujiniekiem ir vienīgais veids represijas, kā rīkoties, bet mums ir jāvēršas pret vardarbīgu ekstrēmismu, ir uh, jāveic deradikalizācija un citi pretpasākumi. Pagājušajās uh, nedēļās notika trīs uzbrukumi, trīs dienās, trijās galvas pilsētās, un šie uzbrucēji nekad uh, nebija izdarījuši kriminālu nodarījumus. Līdz ar to uh, šīs uzdevums kļūst ar vien grūtāks, praktiski neiespējams. Ja jūs jautājat par šiem datiem, 2012. gadā septiņās valstīs bija desmitiem šādu kaujinieku, un tad šis skaits pakāpeniski pieaug, tagad ir runa par pieciem tūkstošiem, kas pārvietojas turp un atpakaļ. Un uh, es uh, domāju patiesībā, ka skaitļi nav tas svarīgākais. Bet eh, būtiskākais ir tas, ka atgriežas pat ja divas, trīs personas ar apņēmību rīkot uzbrukums, nodarīt kaitējumus. Tas, kaitējumu, tas ir vissvarīgākais mums šeit ir dažāda veida šie eh, kaujinieki, ir arī tādi, kas ir tā saucamie vientuļie vilki, kaut arī man nepatīk šis termins. Tā kā situācija ir ļoti, ļoti sarežģīta patiesībā. Mecels kundzes jautājums par uh, izlūk informāciju. Mūsuprāt, tieslietu iestādēm izlūk uh, institūcijām un tiesību sargājušām iestādēm jāstrādā roku rokā. un arī militārā izlūkošana un tās iegūtā informācija ir ļoti svarīga, lai mēs varētu uzsākt kriminālu vajāšanu. Mums ir jādomā par to, kā iegūt pierādījumus no kaujas lauka, kā iesaistīt nevalstiskās organizācijas, starptautisko kriminālu tiesu, visus tos, kas apkopo informāciju, pierādījumus um, kara darbības zonās par uh, no, noziegumiem pret cilvēci. Šie pierādījumi ir ļoti svarīgi. Jāsadarbojas ar trešām valstīm - Ziemeļāfrikā, tuvējos austrumos, Sīrijā, Lībijā, Irākā. Un uh, tas nav tas vieglākais risinājums. Ir jāveido uzticība, jāveido sadarbības tīkli jāiesaista uh, Arābu līgā, Tunisija šai darbā, jātīsta uh, starptautiskā sadarbība, jāiedibina uzticēšanās un jāstrādā pie pierādījumu apkopošanas. Mēs uh, aicinām iekļaut pēc iespējas ātri šai procesā tiesu iestādes, Eirodžusta, lai mēs varētu izmantot krimināla procesā iegūtos pierādījumus izlūk dienestu darbības rezultātā. Tātad es jau minēju šeit uh, pierādījumus, faktus, internets, uh, sociālie tīkli. Arī uh, pie šiem jautājumiem mums jāstrādā. Eiro just ir trīs specializēti sadarbības tīkli. Viens no tiem ir terorisma apkarošanas tīkls, otrs ir kibernoziegumu tīkls, trešais ir genocīda tīkls. Un mēs arī nodrošinām sinerģiju starp dažādiem sadarbības tīkliem, un uh, tas mums dod arī iespēju konstatēt, kādas metodas uh, ir labākas un labāk darbojas nekā citas. Tāpat mums ir jādomā par kontra naratīvu, par to, kā vērsties pret naida runu, pret kūdīšanu uz terorismu. Mums ir jāpiedāvā alternatīvas, alternatīvi vēstījumi. Mums ir jāsniedz ticama un pozitīva informācija atsevišķās valstīs ir konstatēts, ka uh, jaunieši, kas atgriežas no kara darbības zonām un kas nav vēl tā īsti radikalizējušies, var tikt iesaistīti šajā alternatīvā uh, vēstījuma izplatīšanas procesā. Tāpat jādomā par uh, civi, sabiedrisko darbu un, un citiem pasākumiem. Mēs varam mācīties arī no apvienotās karalists un Kanādas, kur ir deradikalizācijas centri izveidoti, kur tiek īstenota noziedzības un terorisma profilaks, ir daudz disciplīnu pieeja, tiek iesaistīti psihologi, sociālie darbinieki, mediķi, ģimenes imāmi lai uh, radītu individuālus uh, risinājumus katrā gadījumā, veidzot deradikalizāciju un rehabilitāciju. Gomešs kundze uzdev ļoti interesantu jautājumu par saikni ar naudas atmazgāšanu. Par to mēs runājām jau mūsu pirmajā ziņojumā ja mēs vēlamies efektīvi vērsties pret uh, terorismu un uh, ārvalstu kaujiniekiem, mums ir uh, jāvēršas pret finansējumu plūsmām. Ir, protams, grūti apkarot naudas atmazgāšanu, izsekot šīs finanšu plūsmas, Mēs arī konstatējam, ka personas, kas ir e, tikušas notiesātas tikai par to, ka ir e, nosūtījušas naudu uz Sīriju un Irāku, izmantojot privātus bankas kontus, lai atbalstītu terorismu. Un notiek vēršanās pret šīm personām. Šis noziegums tiek e, definēts kā terorisma finansējums un ka tas viss iet roku rokā ar organizēto noziedzību, naftas kontrabandu, cilvēku tirzniecību, nelegālu cēlmetālu tirzniecību. Tas viss tiek izmantots uh, terorisma finansēšanai. ne e, vienmēr ir vajadzīgi lieli naudas līdzekļi, lai organizētu teroristu uzbrukumus, bet apmācībai, kontaktu uzturēšanai, e, ceļošanai līdzekļi ir nepieciešami. Un tādēļ mums ir e, jāizmeklē arī šādi finanšu noziegumi, terorisma noziegumi Un ja nebūs sadarbības starp visiem šiem izmeklētājiem un tiesnešiem, tad mēs cietīsim neveiksmi. Atbilde Žalī kundzei, jā, šis ir uh, ierobežotas pieejamības ziņojums. To nevarēs uh, publiskot uh, ziņojums tika izplatīts ierobežot noteiktam lietotāju skaitam. Tātad šis ir ierobežots pieejamības ziņojums, un mēs neesam paredzējuši to tālāk izplatīt. Iemesli ir ļoti vienkārši. Ziņojums ir sagatavots uh, Balstoties uz sadarbību ar pretterorisma tiesnešiem, tas notika savstarpējas uzticības gaisotnē, un viņi mums ir snieguši informāciju par dažādiem juridiskiem un tieslietu aspektiem, par uh, Mm, rīcības veidu šiem tiesnešiem, un ja šī informācija tiks pārāk plaši izplatīta, tas var apdraudēt mūsu turpmāko darbu, un mēs arī uh, zaudēsim kolēģu uzticību. uzticī, uzticēšanās uh, Eiropas Savienības dalību valstīm. Jā, mēs sadarbojamies ar dalību valstīm, mums jāveido savstarpēji uzticība un jāsadarbojas ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalību valstis. Es varbūt neatbildēju uz visiem jautājumiem, bet esam gatavi atkal ierasties šeit, tikties ar deputātiem un sniegt arī atbildes rakstveidā. Paldies! Un eh, iespējams, ka mēs vēl atgriezīsimies pie šiem jautājumiem, jo kolēģi, kuri tad būs eh, iepazinušies ar ziņojumu, kaut arī tas ir daļai slepenots, tad eh, es domāju, ka parlaments, kad būs iepazinies ar šo ziņojumu, proti viņi var izteikt interesi iepazīties ar ziņojumu pilno tekstu. Un Šeit jau parādījās jautājumi par skaitļiem. Vīnbergs kundze jautāja, piemēram, par konkrētu plus-mīnus skaitu, cik ir ārvalstu karotāju un cik no tiem, to jautāja Ieva Žulī, ir Eiropas Savienības pilsoņi. Tad eh, varbūt jūs varētu Libei, Libes sekretariātam darīt šo skaitļu zināmus, lai Libe komitejas deputātiem tie taptu zināmi. Es, eh, protams, saprotu, ka jūs varbūt nevarēsiet atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem, vismaz publiski nē un pilnīgi detalizēti nē, bet um, mūsu turpmākajam darbam un mūsu tālākajām attiecībām tas varētu būt svētīgi, ja mēs šo skaitļus tomēr iegūtu. Paldies, paldies jums, ka iepazīstinājāt pie tam tik niansēti ar jūsu darbu, un eh, man bezmaz jāatvainojās, ka jums bija tik sarežģīts nokļūšanas ceļš šurp, ceru, ka atpakaļceļš būs vieglāks. Koniks kundze, jā, paldies, es jau arī nebiju vienīgā, kas eh, iesprūda rīta korķos, paldies. Okay, have... Godātie kolēģi, mēs eh, tūlīt ķeramies klāt nākamajam darba kārtības punktam. Tātad tā ir komisijas prezentācija par direktīvas priekšlikumu naudas atmazgāšanas kriminalizēšanu. Jau 16. gadā šis ziņojums tika e, prezentēts, un tas balstās uz e, Eiropas padomas 2005. gada konvenciju par naudas atmazgāšanu, bet eh, patreizējā terorisma apstākļos eh, pie tam šo konvenciju nebija ratificējusi visas dalību valsts un FATF rekomendācijas. Eh, tās arī vis, nav visas dalību valsts, kas ir FATF dalībnieces, un direktīvas ideja ir paplašināt patreizējo aptvērumu, piemēram, par eh, naudas pašatmazgāšanu, par to, ka naudas atmazgāšana tiek nosaistīta no citiem krimināla pārkāpumiem, par to, kā uh, naudas atmazgāšana rada iepirk rada eh, īpašumu iepirkšanu un kā tas ir saistīts ar teritoriālitāti. Padome pieņēma visu savu vispārējo nostāju 17. gadsimta 17. gada 8. jūnijā, un tagad dodu vārdu komisijai, un pēc tam došu vārdu referentam, un, protams, arī ēnu referentiem no politiskajām grupām, un tā tālāk. Bet tagad um, eh, dodu vārdu komisijai. Kā jau teicu, lūdzu.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 par to, ka mums ir iespēja tādā formālā gaisotnē un pirmo reizi izskatīt komisijas priekšlikumu. Komisijas priekšlikumu, kurā mēs esam apkopojuši savas idejas par to, kas Eiropas Savienībai būtu jādara atbildot uz terorisma finansējuma iespējām un naudas atmazgāšanas izmantošanu šajā plānā. Tātad Pagājušajā gadā, kā jau jūs pieminējāt, tika pieņemts terorismu finansēšanas apkarošanas ietvars. Šobrīd mēs e, veidojam direktīvas tekstu, bet e, šis ietvars ir noteicis uh, izmeklēšanu aizdomīgiem naudas pārskaitījumiem, kā arī šādu pārskaitījumu caurskatāmības palielināšanu. Bet šis priekšlikums, par kur runājam šodien, ir, kā tas atspoguļojas krimināla likumdošanā. Līdz ar to mēs vēlamies stiprināt Eiropas Savienībā jau eksistējušos tiesību aktus kā kriminalizēt naudas atmazgāšanu un vēlamies Eiropas Savienības līmenī noteikt minimālo līmeni naudas atmazgāšanas kriminalizēšanai un iespējamām sankcijām. Mērķis, saprotams, ir uzlabot pārobežu sadarbību un darboties kā tādam atbaidošam faktoram, e, terorismu aktivitāšu samazināšanā. Un, protams, galvenais mērķis ir palielināt Eiropas iedzīvotāju drošību un mūsu drošību kopumā. Naudas atmazgāšana ļauj kriminālajām organizācijām nodarboties ar nelegālām aktivitātēm un gūt no tā būtisku materiālu labumu. Tāpēc cīņa pret terorismu un organizēto noziedzību, kā jau tikko eh, dzirdējām stundu ilgā Eurojust pārstāvis teiktajā, aplēs svērs, ka uh, apmēram 2,1 triljons Eiropas Savienības dolāru, kas ir apmēram 3,6% no kopējā IKP pasaulē. Par Eiropas Savienību runājot kriminālajās aktivitātēs, vismaz pēc aplēsēm, ir apmēram 110 miljārdi gadā, un tas ir 1% no Eiropas Savienības IKP aplēsēs. Lai pilnībā atmazgātu naudas līdzekļus, tad patreizējais krimināla likums neparedz, neparedz tādu pilnu darbību. Visās dalību valstīs, protams, naudas atmazgāšana ir krimināla noziegums, un tomēr eksistē būtiskas juridiskas atšķirības starp dalību valstīm. Uh, Un eh, šie, šīs atšķirības arī ir patreiz, patreizējie šķēršļi. Bet, kā jau es teicu, arī tiesību sargājošo iestāžu pārobežu sadarbība ir šķērslis eh, veiksmīgas naudas, veiksmīgas naudas atmazgāšanas apkarošanā. Tāpēc eh, direktīvas vispārējais nolūks ir uh, novērst šos sadarbības šķēršļus un izveidot kopīgus nosacījumus naudas atmazgāšanas apkarošanā Eiropas Savienības līmenī. Pie tām, kā jau priekšsēdētājs teica, mūs saist arī starptautiski noteikumi, e, ko ir izstrādājusi OECD, e, Eiropas padome un citas starptautiskas organizācijas. E, bet jā, mēs priekšlikumā esam devušies solīt tālāk mēs eh, iedibinam maksimālās eh, sankcijas tā saucamajam pašatmazgāšanas gadījumam. Ko tas nozīmē, kad viena un tā pati persona, kura nodarbojas ar naudas atmazgāšanu, eh, arī veids noziegumu, ko finansē šī atmazgātā nauda un eh, lielākā daļa eh, noziedznieku arī tā dara. Un mēs komisijā uzskatām, ka būtu ļoti būtiski šos pašapmazgātājus sodīt. Jau Eurojusta direktoru uzkla uzklausot eh, naudas atmazgāšanas nolūks ir finansēt nelegālas aktivitātes, un šeit uh, um, krimināla likumā dalību valstīs ir būtiskas atšķirības. Ir dalību valsts, kuras atrunā visus noziegumus, un tādas, kuras atrunā tikai uh, apjomīgus un lielus noziegumus. Tāpēc eh, mēs vēlētos, lai eh, naudas atmazgāšanā tiktu iekļauti 21 noziegums, sākot no cilvēku tirzniecību un beidzot ar terorismu. Komisijas priekšlikumā mēs tātad šo sarakstu sagatavosim, bet ne tikai. Uh, Mēs vēlamies pielikt klāt arī kibernoziedzības aspektu. Kibernoziedzība ir drauds ekonomikai, cilvēku brīvībai, attīstībai un digitālā vienotā tirgus pilnvērtīgai izveidai. Pēdējās nedēļas skaidri parāda, ka krimināla nozieguma ietekme negatīvā ietekme uz ekonomiskajām interesēm un cilvēku dzīvi ir būtiska. Un noslēgumā priekšsēdētāja kungs bija akūta nepieciešamība likumdošanas plaisas aizdrīvēt, un ļoti augstu novērtējam arī padomas centienus, kuri rezultējās šajā mēnesī pieņemtajā kopīgajā nostājā un esam gatavi arī sadarbībā ar parlamentu strādāt tālāk. Priecājamies, ka parlaments, cerams, pavisam drīz vienosies par savu nostāju, un tad jau varēsim doties tālāk. Un no tiesas ceram, ka mums šo darbu izdosies pabeigt līdz šā gada beigām. Paldies! Thank you very much. Paldies, priekšsēdētā, paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies Soreks kungam, un tagad dodu vārdu Kvau kungam referent. Lūdzu, vārds jums. Paldies, prieksēdētāja kungs. Jā, kā jau komisijas pārstāvis teica, tā arī tiešām ir. krimināla organizācijas to galvenais nolūks jau ir gūt peļņu gūt peļņu, kas pēc tam taktu izmantota jaunām krimināla aktivitātēm. Pie tam šo peļņu gūstot arī ar legālas ekonomikas instrumentiem. Tāpēc krimināla likumā vajadzēja harmonizēt šādus pārkāpumus. Tas ir ļoti svarīgs e, punkts un e, vēlētos varbūt no procedūrālā viedokļa paraudzīties uz šo dokumenta. Tātad par procedūru. Pēc mūsu domām komisijas priekšlikums ir vērtējams kā labs, komisija ir ļoti labi strādājusi, ļoti labs eh, pamats izējas punkts tālākam darbam. Iespējams, ka bija zināmas eh, saziņas nesaprašanās, jo pagājušajā gadā tika publicēts pētījums, un Tas bija tāds iekšējs pētījums, kuru mēs nevaram tālāk nodot dalību valstu ekspertiem. Un eh, tomēr ietekmes seku novērtējumu varbūt eh, kaut kādas tā daļas vajadzētu izmantot, bet tā kā mums ir eh, laika ierobežojumi, kas mums, protams, nepatīk, mēs mēģinam darīt visu, kas mūsu spēkos, lai to sakārtotu. Tagad eh, par saturu. Ir tādi momenti, kurus vēlētos neansētāk izskatīt, un eh, nākotnē ir paredzētas vairākas eh, sanāksmes, kurās mēs par to runāsim. Piemēram, ko nozīmē šis pašatmazgāšanas, pašatmazgājošā persona, ko nozīmē virtuālās naudas izmantošana, kas ir virtuālā nauda. Uh, To mēs tā līdz galam izpratuši nesam, kā arī e, predikāta gadījumi. Tāpat, ko tad nozīmē nopietns noziegums un e, kā to labāk harmonizēt Eiropas Savienības līmenī? Es eh, mēģināšu strādāt pēc iespējas godprātīgāk. Mums jau ir bijušas tikšanās ar ēnu referentiem, un mēs eh, mēģināsim sagatavot pēc iespējas veiksmīgāku parlamenta tekstu. Priekšsēdētājs, paldies! Vai ir ēnu referenti vai citi dep deputāti, kur vēlas izteikties Holmēras kundze? Paldies, eh, priekšsēdētājiem, sirsnīgs paldies arī referentam. Es arī uzskatu, ka komisijas sagatavotā mm, teiksim, iniciatīva, šis atvērsē direktīva ir uh, labs. Uh, labi, ka mm, arī padome ir uh, devusies šajā virzienā, un šeit mēs ejam tajā pašā virzienā, kur citi līdzīgi tiesību akti arī, arī definīcijas un tā tālāk, bet nu, vietām ir šādi tādi sarežģījumi. Nu, piemēram, šī naudas paša atmazgāšana, nu, tad tuvāk jāapstāsta, ko tas īsti nozīmē tiešām. Ja? Un kā pat labam tas tiek traktēts dažādās um, valstīs. Eiro just, um, varbūt atzinot šeit būtu nepieciešams. Um, es domāju, ka ir jācīnās par šo problēmu, ko Gomešs kundze, uz ko norādīja arī. Proti, ka daļai te ir runa par, par to, ka naudas atmazgāšana reizēm netiek eh, sodīta tādēļ, ka ar to saistīties prediktīvais noslēgums ir eh, nodarīts kādā citā valstī. Un eh, sanāk tā, nu, ka šis ļaundaris tad var izsprukt cauri šim tīklam tā sacīt. Un te ir nepieciešama tieskā sadarbības ar dalību valstīm, kas pat labi nerit optimāli. Nu, un, arī kiber jomā tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Nu, pēdējais gadījums. Uh, Vācijā 12 miljardi bija likt uz kārtas tur šajā, šajā lietā. Nu, tā, ka šādi nav tiek nodarīti arī citi nosacīgi nodarījumi, tā kā nu, kopumā iesaistīts 12 personas un 12 miljardi. Nu, nu, tiešām grūti iztāties, milzīga summa. Tas nozīmē, ka arī 81 miljonus no centrālbankas, piemēram, tika izkrāpti no, no centrālbankas, un tālāk uh, šī nav tiek atmazgāta un izmantot turpmākajiem uh, noslēgumiem. Tas nozīmē, ka šī direktīva savā veidā harmonizē tiesiskos pasākumus, kas novadīs pie tā, ka, ja dažādās dalību valstīs nā, uh, tiek, šie pasākumi tiek perfekti saskaņoti, Protams, ka vienā valstī, teiksim, kāds pasākums nav tiesiski vajājums, un līdz ar to arī citā valstī nenotiks. Garneģi meklē šādas iespējas, jo sevišķi finanšu jomā, ja miljonu liktus vai pat miljardu liktus skārts, nu, tad eh, šeit jākārtīgi pozitīvi tas, ka mēs tiecamies pēc harmonizācijas, ka šos deficītus mēģina eh, kaut kā aizdrīvēt, tiešām šīs eh, plaisas aizdarīt un līdz ar to aprūpināt dzīvi garneģiem. Nu, kā ļoti labi ir iezīmētais uh, kalendārais grafiks, man apmierina. Lies paldies! Thank you very much. Next. Paldies! Nākamā runātāja Gomes skundze. Jā, paldies! Manuprāt, ļoti svarīgs fails un arī darbs pie naudas atmazgāšanas krimināla likuma harmonizēšanas starp dalību valstīm ir ļoti svētīgs. Jo ko tad mēs redzam? Raudāj, strādājot pie piektās eh, naudas atmazgāšanas direktīvas un arī izmeklēšana Panamas dokumentu gadījumā šajā izmeklēšanas komitejā, ir skaidrs redzams, ka ir ļoti daudz aspektu, kuri jāharmonizē, bet šo noziegumu kriminalizēšanas minimālais līmenis ir ļoti būtisks, lai mēs efektīvi varētu cīnīties pret šāda veida noziegumiem un ar tiem saistītajiem derivātiem. Bet eh, visgrūtāk jau ir vienoties politiski. Es šeit vakar, tāpat kā daudz citi kolēģi ierados eh, pulkstens deviņos, kad mēs pabeidzām sešu stundu darbu pie e, naudas atmazgāšanas direktīvas sastās, bet eh, dalību valsts vilcinājās trīs stundas, nosabojās, mēs gaidējām, gaidējām, kad visas dalību valsts taps apklaušanāts par šo priekšlikumu, ko sagatavojusi komisija, un kas būtu pieņemams eh, parlamentam par trasti. Un ehm, tā tad. Um, ir vesela virkne finansējuma iespēju un trastu, kas ir iesaistīti skandālos, un to mēs visi zinām, tos neviens neuzrauga, aizbildinoties ar proporcionalitāti, privātumu un tā tālāk. Tātad politiskais ir viens aspekts. Bet vēl bez šī politiskā problēma ir tāda, ka e, patreizējā sistēma naudas atmazgāšanas apkarošanai balstās uz ideju, ka juridiskajām vienībām ir uh, jāatskaitās, ja viņas redz kādu aizdomīgu tran, eh, naudas pārvedumu. Bet problēma, un tas jau parādās arī Panamas dokumentos, ka lielākā daļa no tā saucamajām <clears throat> juridiskajām vienībām, juridiskajām personām, kurām būtu jāsniedz šīs atskaits par aizdomīgiem darīgumiem, to nedara. Jo finanšu institūcijām un bankām e, tas būtu jādara, bet tās piesaista juristu armiju, konsultantus un uh, grāmatvežus, kā arī, piemēram, e, arī <clears throat> nekustamo īpašumu aģentūras. Tas viss ir tik necaurskatāms, it kā viņiem būtu um, jāinformē uzraudz, uzraugošās iespē, iestādes, bet tas nenotiek. <clears throat> tas ir tā ir tāda reāla dzīvē grūtība. Nu, un nākamais moments eh, - nodokļu paradīzes. Nauda, kas nonāk nodokļu paradīzē, pēc tam atgriežas atpakaļ kā reāli iegūta nauda, kas tiek ielikt reāli ekonomikā, nopērkot visbiežāk nekustamos īpašumus. Un, protams, šis te e, predikāta gadījums ir vesela virkne tulkojumu, ko tas nozīmē un kādas ir tās sekas. Manā valstī, Portugālē, bija ļoti interesants apelācijas tiesas lēmums pret pirmās instances tiesas nolēmumu, jo pirmās instances tiesa teica, ka izmeklēšana, naudas izmeklēšana, naudas atmazgāšanā nevarētu notikt Angolas prezidenta lietā, jo predikāta, predikāta apsūdzība nenotika eh, Portugālē, bet gan citur. Līdz ar to, balstoties arī citu starpā uz uh, uz eh, nevainības prezum, prezumpciju nevar notikt izmeklēšana, bet, augstā, bet apelācijas tiesa pateica, ka eh, Portugālē var izmeklēt šo naudas atmazgāšanas lietu pat bez šī te predikāta gadījuma. Nākamais eh, - kibernozieguma. Lielākā daļa šo noziegumu notiek mums pat to neapzinoties. Tātad virtuālā nauda, bitkoini, un šobrīd eh, to sauc par finanšu tehnoloģiju eh, džungļiem. Tas viss ir saistīts ar kibernoziegumiem, un mums ir nepieciešama ekspertu roka, lai to redzētu. Un visbeidzot par sankcijām. Uh, Tas parādās arī Panamas dokumentu izmeklēšanā visspēcīgākā sankcija, visspēcīgākais rīks pret naudas atmazgāšanu. Protams, vēl bez cietumsoda draudzi, draudiem ir aktīvi iesaldēšana. Tā ir nozara, kurā mums vienkārši ir jāpieņem lēmums Un noslēgumā vēlējos pateikt, ka mums ir jāuzklausa Europol, Eurojust, arī pārējās eh, organizācijas, lai eh, dzirdētu, kādas ir grūtības viņu darbā, lai šo ļoti būtisko direktīvu padarītu pielietojamu un pielietotu dzīvē. Thank you. Uh, Paldies. Nākamreiz lūdzu jūs ievērot maķinīt vairāk disciplīnu, jūs pārsniedziet savu runas laiku, un mums jau tā ir problēmas ar grafiku. Nākamais, ēnu referents, kas vēlas izteikties Iežaka kungs, lūdzu. Paldies priekšstādētē. Arī es pozitīvi vērtēju šo priekšlikumu. Kolēģi jau uzsvēra, ka tas veido daļu no tāda plašāka tiesības atver, un nu pat aprakstīja to, kā neveicās mums trialogā vakar. Um, darbā pie šīs naudas atmaskāšanas eh, direktīvas pārskata. Parlaments kā parasti vēlas pelnīt caurskatāmību, padomu kā, kā parasti spiež uz bremzēm. Panamas dokumentu komiteja ilgāk laiku strādājas arī pie naudas atmaskāšanas jautājumiem, jo sevišķi pie pārobežu dimensijas. Ir ja labi, ka šo darbu papildinam tagad, eh, mēģinot um, sakārtot um, atšķirības dalībvalstu starpā, mēģinam, mēģinam harmonizēt dalībvalstu tiesības. Priekšsētājs jau pieminēja, ka padomi jau ir pieņēmis savu vispārīgo pieeju. Ziņotājs savukārt referents uzsver, ka komisijas priekšlikums labs izdevies punkts. Es uh, piekrītu šādam viedoklim. Priekšlikums um, nav pārlieku apjomīgs, un tādēļ uzskatu, ka mēs varam strādāt eh, pietiekami raiti. Protams, nevēlos pārlieku zem arī novērtēt eh, šī pasākuma problemātiku, bet domāju, ka mums ir visas iespējas strādāt tiešām raiti. Un eh, ceru, ka mums līdz ar to izdosies arī maksimāli drīz vienoties. Paldies! Eva Žalīt nākamā pēc tam Trinčīkums, un tad mums nāksies nopaļoties. Paldies, priekšsēdētāji situācija ir ārkārtēja, jo atsevišķas dalību valstis ir GAFI dalībnieces un a, desmitiem gadu jau starptautiskā sabiedrība cīnās pret naudas atmazgāšanu, tiek izvērtēt šie pasākumi, ir zināmas, kādas ir vājās vietas un beidzot pienācis laiks Eiropas Savienībai pieņemt savu obligātu direktīvu. Un galvenais uh, rops vai melnais caurums bija tāds, ka vairumā dalību valstu naudas atmazgāšana netika uzskatīta par uh, noziegumu pati par sevi, un tas bija tiešām milzīgs rops likumdošanā. Tādēļ mūsu direktīvā ir jāprecizē, kā uh, uh, nodarījumu kopums, par ko draudu uh, cietuma sots līdz vienam gadam arī var būt pamats šim naudas atmazgāšanas noziegumam un arī pašu atmazgāšana ir jāatzīst par noziegumu. Paldies! Paldies, Čenčī kundze! Čenčī kundze, paldies! Vēlos pateikties arī komisijas pārstāvim un referentam. Un paldies ēnu referentiem, kas ir strādājuši pie šīs svarīgās direktīvas. Ceturtās direktīvas pārskats tagad un arī tiek paredzēti krimināla tiesiski pasākumi, tāds krimināla tiesisks satvers cieņa pret šādiem nodarījumiem. Ir um, jābūt um, sastošām normām, kas dalību valstīm ir obligāti jāizteno. Direktīvas projekts ir tiešām svarīgs, un līdz ar to es ceru, ka mēs maksimāli drīz vienosimies par definīcijām. Un, um, arī attiecīgi varēsim pieņemt šo tiesību aktu. Un pie kā vēl vajadzētu piestrādāt un um, padziļinātāk pāranalizēt, uh, uh, kādu, kādu ietekmastās uh, šī Šis eh, regulējums eh, Itālijā, piemēram, visi šie tiesiskie pasākumi ir eh, ļauši mums plūkt bagātīgus augļus, tie mums ļauši atklāt būtiskas kriminālas organizācijas. Un tāpēc normas attiecībā uz pašu atmazgāšanu mums dos iespēju mm, arī atklāt nopietnas noslēdzīgos grupējumus arī turpmāk. Nepieciešama sadarbība, koordinācija jo sevišķi izmeklēšanas pasākumos tiesībā aizsardzības iestāžu starpība ir ārkārtīgi svarīga. Tā nu ir sanāk, ka mēs saulēžiņu solīt atpaliekam no noziedzniekiem. Tēlēši mums eh, pamanās būtu priekšā, jo sevišķi ar runu par kiber noziegumiem. Nav no noslēpums, ka finanšu noziegumi ļoti bieži tiek mūsdienās eh, pastrādā tieši kibervidē. Vēlos īsi pieskārties diviem aspektiem. Mums joprojām nav kopēja definīcija. Piemēram, kas ir eh, organizētas krimināla nosacīgās grupas? Es jau sacīju, ka parasti šādas noslēgums veids tieši grupējumi. Kā tad traktēt šāds grupējums? Vienas definīcijas šeit nav. Pamatlēmums uh, 814, jā, to gan esam pieņēmuši, tiesa tas ir spēkā, bet tas nesniedz pietiekamu skaidrību, jo ne visas tā valsts vēl ir uh, transponējušas attiecīgās normas. Un uh, arī, ja tās ir tos, tās transponējušas, tad uh, veids, kādā šī transponēšana notikusi atšķiras. Ir nepieciešams kopējs, kopēja definīcija, saistoša definīcija, kā traktēt nosacīgos grupējumus, uh, Un eh, šai definīcijai jākalpo par pamatu visām citām direktīvām vai tiesību aktiem, kur uh, ir eh, runa tātad par šo naudas līdzekļu, noslēdzīgā ceļā, kultūra naudas līdzekļu legalizāciju. Izteikšos īsi. Desmitais pāns komisijas piedāvājumā, manuprāt, vēl nav pilnīgs. Tā, tā nav izsmeļoša saraksta. Es domāju, tas ir nepieciešams šāds izsmeļošs saraksts. Es tā visu stāvu uh, kriminālu grupējumu, noziedzīgu grupējumu, un tad, tāpēc uh, uh, šajā pantā ir nepieciešams pilnvērtīgs uzskait, uzskaitījums. Un pastāv dažādi izmeklēšanas veidi, nu, piemēram, um, telefona noklausīšanās, šāds krimināltiesisks pasākums nevisur tiek vienādi traktēts. Un pie tā vajadzētu piestrādāt. Bet katrā ziņā paldies visiem, kas strādājuši pie šī dokumenta. Tas mums ir nepieciešams. Paldies! Thank you very much. Paldies! Jums. Jūs paizteikties referentam vēlreiz, ja vēlaties. Arī varbūt jūs varētu mums painformēt par ziņām projekta um, pieņemšanas plāniem. Paldies priekšstādātāji. Nu, jā. Ja izteikšos um, īsti tiešām vakar mēs um, pieņemam lēmumu saīsinot um, šī ziņojuma gatavošanas grafiku. Un tādēļ ceram, ka ziņojuma pirmais uh, projekts būs gatavs jau līdz septembra beigām. Mums ir paredzēts vairākas tikšanās ar ekspertiem septembra gaitā. Un, ja viss ies gludi, tad līdz septembra beigām arī plānojam pabeigt darbu, sagatavot uh, varbūt grozījumus. Nē, nu, grozījums varēs iesniegt vēl līdz oktobra vidum, un tad oktobra beigās cerams, ka šis ziņojums tiks eh, pieejams plenārsēdē. Thank you very much. <clears throat> paldies. Paldies un paldies eh, visiem eh, kolēģiem. Varam pāriet pie nākamā darba kārtības punktā. 16. gada ziņojums Stefans Kaislers Frontex pamatiesību konsultīvās komitejas vadītājs. Viņš ir vecākais politiskais konsultants arī. Jesuītu pēgu dienesta dalībnieks. Tāpat apvienoto nāciju astētais um, sakāra virsnieks Frontexam, kas pastāv Sofiana Džālī, kas ir Frontex konsultatīvās komitejas cilvēku pamatiesību jautājumos vadītājs. Tāpēc iepazīsim, pirms mūsu viesas eh, šeit eh, ieņem vietu mm, pie prezidija galda. Okay, dear colleagues, uh, for the next point on the agenda we have, as I said... Nu, kolēģi, esam uzaicinājuši divas uh, organizācijas šeit pielieties, kas vada Frontex uh, pamatiesību konsultīvās komitejas darbu. Ikgadējais ziņojums tika publicēts uh, nu pat uh, mājā par šīs komitejas darbu. Sveicu Štefanu Kresleru, kas ir jezuītu bēgļu centra vadītājs, un, un Deiz Koso, kas ir Fana Džalī vārdā šeit pārstāv apvienotu nāciju. Uh, Um, tātad uh, komiteju. Desmit minūtes jūsu rīcībā. Pēc tam uzklausīsim deputātus. Tas, kas būs laba viedokļa apmaiņa, un jūs varat atbildēt uz jautājumiem. Bet tagad vārds jums uh, prezentācija, lūdzu. Thank you very much. Uh, thank you for... Liels paldies par šo uzaicinājumu. Uh, par iespēju ar jums apspriest ceturto gadskārtējo konsultatīvā fóruma ziņojumu par pamattiesībām. Man ir piešķirts tikai desmit minūtes. Un tā kā priekšsēdētājs ir vācietis, tad man nevajadzētu pārsniegt at atvēlēto uzstāšanās laiku. Es runāšu par sešiem punktiem šai ziņojumā. Un uh, beigās uh, pievērsīšos glābšanas un meklēšanas darbiem vidusjūrā un ar to saistītām debatēm. Konsultatīvais fórums piedalījās diskusijās par Eiropas Savienības a, robežu un krapsta apsardzes a, izveidi. Diemžēl vairums mūsu rekomendāciju netika ņemtas vērā. Mēs arī izteicām rekomendācijas Frontexām par uh, sūdzību izskatīšanas mehānismu. Pašreizējā formā šis mehānisms varētu būt nepietiekams, lai nodrošinātu at tiesības uh, pārsūdzēt administratīvos lēmumus. Un ir jāgroza noteikumi par š uh, šo mehānismu, ejot tālāk par to, kas teikts 72. regulas pantā. Ir jāinformē detalizētāk par dažādu procedūrā iesaistīto personu uzdevumiem par sūdzības izskatēšanas kārtību ir jādod iespēja iesniegt anonīmas sūdzības. Turklāt, un tā ir tā kā mantra, konsultatīvais fórums atkārtoti aicina piesūkt uh, vairāk uh, līdzekļu un uh, vairāk darbinieku pamatiesību Uh, īstenošanai. Mēs vēlamies saņemt uh, komitejas atbalstu mūsu uh, prasībām, ko izvirzām uh, Frontexam. Otrakārt, mēs augstu vērtējam to, ka Eiropā ir izveidota uh, darbinieku grupa, kas uzrauga to, kā norit piespiedu atpakaļ nosūtīšanas operācijas. Mēs uh, uzstājam, ka šiem uh, uzraugiem ir jābūt neatkarīgiem un visas Frontex operācijas, kuras, kurās tiek nosūtīti piespiedu kārtā cilvēki atpakaļ, uh, ir jāuzraug. Šobrīd tas tā nav. Treškārt. ir eh, jāpievēršas tam, kā aģentūra sadarbojas ar trešām valstīm. Turcija ir lielisks piemērs, cik sensitīvi cilvēku tiesību ziņā var izvērsties šī sadarbība. Uh, Nākamais piemērs - Lībijas krasta apsardzes spēku apmācība. Arī te, e, tas apliecina, cik sensitīvs šis jautājums var būt. Nākamais punkts - konsultatīvais fórums ir e, pastiprināt uzmanību, pievērsties bērnu aizsardzībai Frontex darbībā. Mēs atbalstām. Uh, e, Frontex uh, koncepciju bērnu aizsardzībai un attiecinām to arī uz sauszemes robežām. Ir uh, fórumam lūgts sagādā, sas, izstrādāt konkrētas rekomendācijas. Šo lūgumu saņēmām pirms pāris nedēļām un mēs esam gatavi sadarboties ar uh, Frontex vadību un darbiniekiem šai jomā. Ceturt, Pirmkārt, uh, mēs piedalījāmies Frontex pamattiesību stratēģijas pārstrādāšanā, uh, pievēršoties jautājumiem par dzimumu līdztiesības jautājumu Frontex darbībā. Gala mērķim ir jābūt tādam, lai uh, šī pamatiesību stratēģija pilnībā atspoguļot paplašinātās aģentūras pilnvaras un jauno mandātu. Sastais punkts. Konsultatīvais fórums ir piedalījies arī Frontexa uh, apmācības eh, materiālu un pasākumu sagatavošanā esam izstrādājuši, piedalījušies eh, mācību plāna izstrādē. Un noslēgumā personiski komentāri par glābšanas un meklēšanas operācijām saskaņā ar ANO 2005. gada, es atkārtoju, 2005. gada Ne, saskaņā ar ANO datiem 2005 migranti un bēgļi ir gājuši bojā vidusjūrā šā gada pirmos piecos mēnešos ir uh, uzsāktas glābšanas un meklēšanas operācijas, lai novērstu turpmāku uh, cilvēku bojā eju. Bet atsevišķi Frontex uh, vadītāji ir izteikušies uh, plašsaziņas līdzekļos, uh, ko var interpretēt tā, ka e, nevalstiskās organizācijas tiek apsūdzētas sadarbībā ar cilvēku uh, Uh, tirgotājiem. Mēs uh, nosodām šādus izteicienus un uh, vēr, atzinīgi vērtējam to, ka Frontex ir nosūtījis vēstuli Eiropas parlamentam atzīstot, ka nevalstiskās organizācijas vienkārši dara to, kas jādara kuģu kapteiņiem saskarā ar starptautisko tiesību normām, glābjot cilvēkus uz jūras. Ja NVO nedarbotos šajā zonā, tad vēl lielāks skaits bēgļu un migrantu gāju, būtu gājuši bojā. Mēs atgādinām komitejai, ka ir nepieciešams izveidot drošus ceļus ieceļošanā Eiropas Savienībā, lai es varētu saņemt aizsardzību šeit. Paldies! Liels paldies! Es uh, saprotu, ka jūs sniedzat šo prezentāciju un kolēģis atbildēs uz uzdotiem jautājumiem. Jā, mēs tagad varam uh, dot vārdu deputātiem. Jau četri kolēģi, jau pieci ir pieteikušies. Gomešs kundze, Spinelli, Andersona, Grīsbeka un Vieržā un Intvelds kundze. Kesterkungs arī un Činičī kundze. Līdz ar to jāierobežo uzstāšanās laiks katrām aptuveni viena minūte. Atvainojos, mēs jau kavējamies, bet mums vēl ir paredzēts balsojums, vēl jāizskat virkni jautājumu, tādēļ esiet lakoniski. Lūdzu, Gomešs kundze. Liels paldies par jūsu darbu jūsu sagatavotām rekomendācijām un brīdinājumiem, jo tas ir vienkārši skandalozi, ka jūsu rekomendācijas netiek ņemtas vērā, bet jāsaka arī mūsu rekomendācijas netiek ņemtas vērā. Pagājuši nedēļ Mārtiņš Kabūrs, kurš ir ANO uh, īpašais pārstāvis Lībijā, norādīja, ka mūsu politiku uh, orientē iekšlietu ministri ar ļoti šauru redzesloku, kuri uzskata, ka migrācija ir drauds Eiropai. Un tas uh, izraisa sašutumu ne tikai, kā ANO apmeklē šādas uh, aizturēšanas nometnes Lībijā, kuras tur tiešām pastāv, bet kā vēl tiek apmaksāta Lībijas krasta apsārdze, kur neviens nekontrolē, kā tas viss tur notiek. Un, uh, Patiesībā viņi šauj uz migrantiem, un katreiz, kad viņiem prasa paskaidrojums, uh, uh, kāpēc viņi ir šāvuši uz uh, Itālijas krasta apsardzes kuģiem. Ir tiešām nožēlojami, ka mums tagad ar šādu pašu attieksmi tiek strāstīts par Eiropas Savienības Āfrikas partnerību. Un būtībā šie ministri vispār nesaprot, par ko runa, kādi ir izaicinājumi. Tas ir būtībā pat noziedzīgi. Paldies! Tagad Spinelli kundze. Paldies priekšsēdētāji! Vēlējos pateikties konsultatīvajām fórumām par sagatavoto ziņojumu Un man ir divi jautājumi. Pirmkārt, eh, tas sasauc ar manas kolēģis nu pat teikto proti par uh, uzraudzību un kontroli. Uh, Eiropas uh, Savienība ir aicināta neapmācīt Lībijas krasta apsārdzes spēkus, ņemot vērā to, ka Lībijas uh, varas uh, institūcijas ir tik nestabilas. Eiropā doma ir nolēmusi uh, sniegt atbalstu Krī Lībijas krasta apsardzes spēku apmācībai. Un uh, es saprotu, ka, ka Frontex uh, nevar uh, iebilst pret padomas lēmumu. Tātad šeit mēs esam saskārušies ar nopietnu problēmu. Otrs jautājums. Mani ļoti satrauc Itālijas valdības paziņojums vakar par to, ka valdība bloķēšot um, to kuģu piestāšanu ostā, kuri nekuģo zem Itālijas karoga. Un pārsvarā šeit ir runa par uh, nevalstisko organizāciju kuģiem. Uh, šie kuģi uh, ik dienas nosūta informāciju par grimstošiem kuģiem Un tagad mēs esam sasnieguši iespēju robežas, mēs esam tādā situācijā nonākuši, ka netiek koordinētas klāpšanas un meklēšanas operācijas. Un tādēļ es eh, gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šādu situāciju. Pat patiesībā pastāv tagad uh, draudi, ka varētu notikt rupji uh, starptautisko jūras tiesību un Eiropas cilvēktiesību konvencijas pārkāpumu. Tagad vārds Andersons kundzei. Vēlos pateikties par uh, šo ziņojumu un gribu paust savu absolūto sašutumu jūsu minējāt šo skaitli - 2005 cilvēki. Daži dzirdot šo skaitli domā, ka tas ir datu gada skaitlis, bet ir runa par sievietēm, vīriešiem, maziem bērniem, kas ir noslīkuši e, šajā kapsētā, kas tagad, e, par ko ir kļuvusi vidusjūra un arī citi mūsu komitejas locekļi ir pauduši sašutumu par šo situāciju. Jūsu ziņojumā ir dokumentēts tas, kā nacionālie robežsargi un policisti pārkāp bēgļu un migrantu cilvēktiesības. Un arī tas, kā ir aprakstīts, kā rīkojas Frontex, it īpaši Balkānu reģionā, kādi pasākumi, ja vispār tiek veikti, lai vērstos pret starptautisko um, tiesību normu pārkāpumiem pret bēgļu pamatiesību neievērošanu uz uh, Serbijas un Maķedonijas robežas. Nesen esam saņēmuši satraucošu informāciju par to, ka Lībijas krāstā apsārdzes spēki šaujos kuģiem, kuri grā, glābi jūrā bēgļus pie Lībijas krastiem. Vai ir veikti kādi pasākumi, lai garantētu šo bēgļu drošību un uh, glābšanas kuģu drošību? Es arī. Uh, saprotu jūsu paustās bažas, atbalstu jūsu paustās bažas par Frontex sadarbību ar Turciju. Turcija nav droša valsts. Mēs, eh, mums bija trialogs vakar un tika runāts par uh, Eiropas patvērumu aģentūru Grieķijai tiek norādīts, ka tai jāpieņem grozījumu likumdošana atzīstot Turciju par drošu valsti. Mūsu parlaments atkārtoti ir atzīnis, ka Turcija nevar uzskatīt par drošu valsti, tīpaši ņemot pašreizējo situāciju Turcijā eh, pamatu tiesību ievērošanas jomā. Eh, šī valsts vairs nav droša pat eh, tās pilsoņiem, kur nu vēl bēgļiem. Un es gribu atkārtot mūsu viedokli par to, ka cilvēks nedrīkst sūtīt uz turieni atpakaļ. Man būtu vēl tik daudz ko teikt priekšsēdētāji, bet diemžēl nav vairs atlicis laika tam. Paldies! Es gribu teikt, ka mums būs jāsaīsina nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas laiks, ja mēs nevaram disciplinēti uh, Uh, ievērot uzstāšanās laiku šoreiz. Es saprotu, ka ir tik daudz ko teikt, un es, es respektēju. Paldies, uh, saka Grisbeks kundze, paldies priekšsēdētāji. Nu, ir jābūt līdztiesībai arī uh, attiecībā uz uzstāšanās laiku, nu centīšos nepārsniegt šo vienu minūti. Vispirms vēlos pateikties par eh, sagatavoto gadskārtējo ziņojumu, kas ir ļoti uh, saturīgs un uh, tiešām uh, fórumam ir jānodrošina piekļuve visa veida informācijai. Es gribētu vispirms jautāt, vai jums šāda piekļuve ir nodrošināta, vai jūs tiešām varat uh, tikties ar bēgļiem, kur jūs vēlaties, vai arī saskaraties ar kādiem šķēršļiem, jo, nu, tagad mēs saskaramies arī ar uh, viltus ziņām, uh, kas eh, var būt eh, labvēlīgas, nelabvēlīgas un varbūt neatspoguļo reālo situāciju, kādā atrodas bēgļi. Otrkārt, par bēgļu dzīves apstākļiem Grieķijā mūsu kolēģi pirms dažām dienām ir atgriezušies eh, no braucienu uz Grieķiju. Viņi uzskata, ka šie apstākļi ir jā ka viņi ir konstatējuši, ka ir uzlabojumi, bet vai jūs arī uh, kaut ko īpaši esat konstatējuši, īpaši Grieķijas salās? Tālāk, jums ir programma, kas, ko saucas Vega Children, un uh, tūkstošiem bērnu atrodas šaušalīgā eh, fiziskā un psihiskā situācijā, bēgļu gaitās daudz iet bojā, kā tas tika norādīts. Vai jūs varētu mūs uh, sīkāk informēt par šo programmu? Paldies! Un tagad vērš jākundze. Lūdzu tiešām viena minūte jūsu rīcībā, jo jūsu grupas vārdā jau ir uzstājusies pirms tam runātāja. Nu, atvainojos, ka piedara tai grupai, kur ļoti satraucas par šiem jautājumiem. Vēlējos pateikties Kēslera kungam, kuru pazīstu jau sen, un augstu vērtēju to, kā viņš veic savus pienākumus. Tātad jūs paudāt bāžas par šo sūdzību izskatīšanas mehānismu un par uh, Uh, piespiedu atpakaļ nosūtīšanu. Jā, tiešām ir uh, jānodrošina Eiropas tiesību aktu īstenošana. Es arī atbalstu jūs teikto par uh, to, ka tiek vainotas nevalstiskās organizācijas un ka Frontexa izteikumi rada bažas. Es priecājos par to, ka ir notikušas korekcijas šai situācijā. Tālāk par uh, Turciju par uh, Lībijas krasta apsārtas spēku apmācību. Es atbalstu jūs paustās bāžas. Un vēl uh, tā papildus tam, ko teica Natālija Grīspēka, es gribu minēt, ka arvien lielāks skaits neaizstargātu personu ir tagad iestrēgušas Grieķijas uh, salās. Jautājums, kāda šeit varētu būt attīstība un tāpat satraucošā situācija uz Serbijas-Ungārijas robežas. Man uh, ir tāda informācija. Es pabeigšu tomēr teikumu, saka runātāji. Tā tad šķiet, ka Frontex un Ungārijas policija piesēdz, būtībā Frontex piesēdz uh, Ungārijas policijas nodarījums. Tā nu izskatās. Tagad vārds Činiči kundzei. Paldies priekšsēdētāji, tiešām būšu lakoniska. Vēlos pateikties konsultatīvā uh, fórumā pārstāvjiem ne tikai par sagatavoto ziņojumu, bet par ikdienas darbu, cenšoties panākt to, ka cilvēku tiesības tiek ievērotas Frontex aģentūras darbā. Jo mēs runājam par cilvēkiem, un tā ir jābūt mūsu galvenai prioritātei. Spinelli kundze jau runāja par satraucošo situāciju Itālijā. Itālija dara ko, visu, kas ir tās spēkos, lai glābtu cilvēku dzīvības un mēs īpašu uzmanību pievēršam nepilngadīgo situācijai. Jūs runājāt par to, ka Frontex darbinieki ir atbilstoši jāapmāca. Jā, un tas uh, ir saistīts arī ar uh, bērnu aizsardzības pasākumiem vai tiek nodrošināta atbilstoša apmācība personām, kas tieši strādā ar bērniem un visneaizsargātākām uh, personu grupām, uh, tādām kā sievietēm un uh, vardarbības upuriem. Paldies, nākamai <clears throat> Infildskunga. Paldies, Kesler kungs, par jūsu prezentāciju. Es arī vēlējos pateikt, ka kaut arī es esmu optimista pēc dabas un pārliecības, man sirds asaņo dzirdot to, ko jūs teicāt. Arī dalību valstu valdības visu laiku tikai pļāpā par cilvēktiesībām, pamattiesībām, bet tās to ietin tādā kā smukā papīrā, dažādas politikas, bet šis te, šie birokrātiskie džungļi, uh, it kā liek mums patvērties eh, labklājībā, kamēr realitāte ir visai skaudra. Sorry. I was going to address a... Tātad es vēlējos jums uzdot tieši jautājumu, Kesler kungs. Jūs pieminējāt Lībijas krasta apsardzes apmācības programmu dalību valsts un komisija apgalvo, bet tas taču ir lieliski. Mēs viņiem mācam arī par cilvēktiesībām. Iespējams, ka es esmu viena tāda, bet eh, mani māca liela skepse. Jūs to īsumā pieminējāt, bet es vēlētos dzirdēt vēl sīkāk, kas tur īsti notiek. Eh, paldies, priekšsēdētājs un pēdējais runātājs Kosta kungs, lūdzu. Vielen Dank äh, für Ihren Bericht. Paldies par šo ziņojumu un jūsu apņēmību. Es gribu teikt, ka tas ir tiešām uh, Traģiski, ka 2005 cilvēki jau ir gājuši bojā šogad vidusjūrā, pagājuši gadu 5000 noslīkušo bija, un Eiropas Savienībai ir jākaunas par to, ka tā nespēja izveidot uh, atbilstošu glābšanas programmu un ka valda tāds priekšstats uh, Eiropas Savienībā, ka vidusjūra ir uh, tāda teritorija, kur cilvēku tiesības nav spēkā. ir uh, uh, tātad jāglāba bēgļi uh, vidusjūrā, to dara nevalstiskās organizācijas, ir ziņas, ka šīs nevalstiskās organizācijas vēl cenšas sazināties ar Frontex kuģiem, bet tie uz to nereaģē, un šīs šo nevalstisko organizāciju kuģi pārslogoti, viņi nespēja Uh, palīdzēt, vai jūs varat apstiprināt informāciju, ka šādi NVO palīdzības saucieni tiek ignorēti? Paldies! Un eh, varbūt, ka arī savās atbildēs, Kesler kungs, jūs varētu būt pēc iespējas eh, lakoniskāks. Ļoti garš jautājums, saraksts saka Kesles kungs, un es vēlētos atgādināt godātajiem deputātiem, ka eh, konsultatīvā fóruma uzdevums ir pietiekami sašaurināts. Līdz ar to mūsu mandātā neietilpst runa, teiksim, izanalizēt Eiropas Savienības līgumu ar Turciju, piemēram. Mūsu mandā, mandātā neietilpst izteikt komentārus vai konsultēt citus politiskus aspektus, tāpēc es uzklausu jūsu komentārus, pierakstītos, bet man nav tiesību tos komentēt vai izteikt savu viedokli. Par Lībijas eh, krasta apsardzes dienesta apmācību. Uh, Es uzskatu, ka es nedomāju, ka es zinu vairāk kā jūs, jo patreiz arī mums tā īsti nav skaidrs, kurš mēģina apmācīt, ko, kā un kāpēc. Mēs tikai dzirdējām, ka e, apmācībā ietilpst arī cilvēktiesību jautājumu iztirzēšana, bet e, mēs nezinām, kā tas darbosies, mēs nezinām, kāda cilvēktiesību jautājuma tiks pieminēti vai apmācība sniegta par un tā tālāk. Problēma, pēc manām domām, patiesībā ir plašāka, jo Pat ja būtu Eiropas Savienības apmācība Lībijas krasta apsardzēji, un pat ja eh, tas notiktu, kas tad eh, notiks ar tiem migrantiem, kurus Lībijas krasta apsardz aizturēs un nogādās eh, Lībijas sauzemē? Tātad problēma ir daudz plašāka nekā tikai šī te apmācība. Nākamais jautājums par sankcijām e, šiem Itālijas kuģiem. Es par to neko nezināju, jāatzīst. Un e, tas ir arī vismaz Eiropas komisijas oficiālai nostājai pretrunā. Un e, Frontex šobrīd apgalvo, ka nav pierādījumu ne par vienu nevalstisko organizāciju, kas, ja palīdz eh, migrantiem nokļūt Eiropā, ka būtu pārkāpts kāds likums. Līdz ar to man nav zināma informācija, vismaz pierādījumi tam nav, ka kāda nevalstiskā organizācija būtu darbojusies nelikumīgi. Par Balkāniem runājot, un Balkāna ārējā robeža. Tas ir jautājums, kurā cieši sadarbojamies ar Frontex, galvenok ar, galvenok arī noskaidrojot, kas atbild par ko un kas ko uzrauga. Un eh, kur būtu jābūt sarkanai līnijai, kur Frontex iejauc vai tieši otrādi nē. Šobrīd tas vēl nav pilnībā skaidrs. Kā jau es teicu, mēs joprojām atrodamies diskusiju etapā ar Frontex par šo jautājumu, bet informācijas jums šobrīd nevar sniegt, jo man tās pietiekam nav. Par Grieķiju Jūs pieminējāt eh, mūsu ziņojumu par faktu vākšanas eh, apmeklējumu Grieķijā 16. gadā, un es vēlreiz vēlējos pateikt, ka eh, tā, tā nebija tikai Grieķijas situācija novērtējoša vizīte, apmeklējums. Tas bija apmeklējums, kurā mēs vēlējāmies konkrēti iegūt informāciju par Frontexa darbībām. Grieķijā, konkrēti par Frontexu Grieķijā. Līdz ar to um, mūsu mandātā neietilpst uzraudzīt eh, migrantu dzīves apstākļus Grieķijā un Grieķijas salās. Tas nav mūsu uzdevums, bet es pilnībā izprotu un arī dalu jūsu bāžas par to, kas šobrīd darās Grieķijas salās. Situācija katrā ziņā. Um, Neaizsargātākajām cilvēku grupām Grieķijas salās ir dramatiska. Tad eh, mana kolēģums atbildēs par eh, situāciju eh, bērnu jautājumā. Paldies, Stefan. Es atbildēšu uz jautājumu par Frontex bērnu iniciatīvu. Šī iniciatīva, tās nolūks bija noteikt bērnus visneaizsargātākos bērnus un risku situācijās Eiropas lidostās, un e, mūsu uzdevums bija nosūtīt Frontexam uzra, tāds uzraudzītājs vai no mūsu sadarbības organizācijām šīs e, operācijas veikšanai jau trīs gadus. 16. gadā 13 cilvēki no, no konsultatīvā fóruma piedalījās šajās operācijās, un e, tam bija divi rezultāti Viens ir operacionālais rīcības aspekts, un otrs ir izglītības aspekts, proti vēl bez eh, tā, ko mēs darījām lidostās, nosakot, kuri bērni varētu būt potenciālā riskā, notika ļoti daudz informācijas apmaiņas starp robežu sargājošajām iestādēm, pilsonisko sabiedrību. Tāpēc eh, tas ir tāds lielisks piemērs, kā Frontex sadarbojas ar konsultatīvo fórumu. Un eh, mēs esam priecīgi redzēt, ka šobrīd šis koncepts eh, attiec ne tikai uz lidostām, bet arī uz sauzemes un jūras robežām. Mēs esam sagatavojuši arī konkrētu bukletu un palīdzam Frontexam. Šobrīd šis process tā kā iegūst savu galīgo formu, Un, ja vēlaties eh, iegūt papildus informāciju par eh, šo konkrēto eh, bērnu atzaru Frontex darbībā, tad jūs to varat iegūt Frontex mājaslapā. Jūs uzdevāt jautājumu par apmācību. Par bērnu apmācību. Mēs Frontexam esam palīdzējuši sagatavot eh, tādu sarakstu, rīcības sarakstu, kurā mēs runājam par visēropas standartiem, robeža apsardzības, eh, robeža sardzē strādājošajiem. Un mums ir nepieciešama arī tāda uh, konkrētāka sadaļa par bērniem un neaizsargātajām grupām, un tas ir viens no, vien no jomām, kurā palīdzam Frontexam. Vēl bez tam, un to pieminēja jau Stefans, mēs e, esam sagatavojuši pētījumu par bērnu aizsardzību Frontex aktivitātēs. Un jaunā regula Frontexam paredz apmācību bērnu aizsardzībā un konsultatīvais fórums ir gatavs palīdzēt Frontexam arī šajā aspektā. Paldies! Thank you very much. Uh... Paldies! Paldies, ka jūs mūs iepazīstinājāt ar savu ziņojumu. Tas ir pieejams visiem deputātiem. Un eh, domāju, ka pie tā vēl atgriezīsimies, pie diskutēšanas par to atgriezīsimies arī nākotnē. Kolēģi, kāpēc es tik ļoti strikti tagad ierobežoju runāšanas laiku? Mums vēl ir jāizskata četri punkti. Balsošana ir atcelta, bet četri punkti tomēr tas ir daudz, tāpēc atvainojos, ja kāds jūtas aizskarts, ka nedod pietiekam daudz izrunāties, bet tulks strādās vēl drusku vairāk par stundu, tāpēc neapvainojieties, ja es jums. Jums piekodina turēties vienas minūtes ietvaros savā runā, un tad varēs izteikties visi. Un tagad pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Viedokļa apmaiņa par komisijas priekšlikumu par Eiropas integrētā robežas pārvaldes stratēģijas attīstības punktiem un eh, Eiropas robeža apsārdzi sadarbībā ar krastu apsārdzi Eiropas komisija ir uzsākusi strateģisku procesu, lai izveidot Eiropas eh, robežu pārvaldības stratēģiju, un parlaments ļoti aktīvi iesaistās šīs stratēģijas izveidē. DJ Home pārstāvis Vojčeka Kalačinska kungs eh, šodien ir ieradies, lai mūs informētu, lai informētu Liba komiteju par šīs pāraudzības struktūru, par laika grafikiem un lai uzsvērtu būtiskākos elementus nākamajā komu eh, komisijas komunikē. Kalčīnska kungs maksimāli desmit minūtes jums, tad došu vārdu deputātiem jautājumu uzdošanai un lūdzu jau tagad daliet, dariet zinām sekretariātam, ja vēlaties uzdot jautājumus godātie deputāti. Uh, um, Kalačīnska kungs, jāpaldies. Es jūs iepazīstināšu ar vispārējos vilz, vircie, vilcienos ar Eiropas integrēto robežu pārvaldības stratēģiju. Īpaši es tā tad iepazīstināšu ar to, kas pēdējā laikā ir noticis, un komisija šķiet ļoti svarīgi, ka jau procesa sākumā Tajā tiek iesaistīta Liba komiteja, jo sadarbība starp eh, trim institūcijām šo procesu iedibināšanā ļoti svarīga. Uh, I don't have uh, too much time, so I will just uh, quickly run through um, kind of. Uh... Daudz laika man nav, tāpēc vēlētos vienkārši šīs izskriet cauri vēsturiskiem faktiem. Jauns šis koncepts nav. Eiropas integrētā robežu pārvalda Eiropā ir zinām jau kādu laiku, tagad pāris gadi. 2002. gadā bija pirmā, pirmais paziņojums, kurā šī koncepta idejas parādījās. 2006. gadā padomas secinājumos eh, tika šis koncepts definēts, Ļoti būtisks ceļu stabiņš ir Lisabonas līgums, kurā parādās klauzula, ka mums vajadzētu pakāpeniski izveidot Eiropas integrēto robežu pārvaldi. Bet um, kas notika pagājušajā gadā, tas ir vērtējams kā būtisks pagrieziena punkts, kad tika pieņemta Eiropas integrētā robeža pārvaldes regula. Uh, Un, protams, vispār par Eiropas robežu pārvaldu runājot, tad juridiski šis koncepts ir ierakstīts pirmo reizi līgumos. Un eh, atsaukšams atmiņā, ka saskaņā ar šo regulu šis koncepts eh, ba balstās uz tā saucamo pieejas kontrolas modeli, Tā tad pasākumi trešajās valstīs, eh, pasākumi trešo valstu kaimiņu valstīs, eh, pasākumi uz robežām un pasākumi Schengenas zonā. Ļoti svarīgi ir pieminēt arī to, ka Eiropas uh, robežu pārvaldes uh, regula atrunā, kāda ir institucionālā atbildība un procesi, iedibināta, lai efektīvi šo konceptu īstenotu. Tātad Eiropas robežu un um, krasta apsardzes aģentūra šeit spēlē būtisku lomu. Un jāpiemina ir arī dalību valstis, kuru atbildīgās iestādes, kas eh, ir atbildīgas par eh, robežu kontroli, arī īsteno savu atbildības daļu. Pie tam šī atbildība, kā jau es teicu, ir dalīta Vienlīdz svarīgi ir arī tas, ka regulā ir definēti 11 strateģiskie komponenti. Tie šeit ir uzskaitīts šajā slīdītē, un to paredz arī ceturtais regulas punkts. Pie tām eh, saturiski tas šeit ir apstāstīts daudz plašāk. Vēlējos tikai pieminēt, ka no komisijas rakursa raugoties ir vairāki horizontāli momenti, kurus pilnīgi noteikti vajadzētu ņemt vēlā, runājot par operacionālo momentu un integrēto momentu, kā arī stratēģiju izveidēm. Šeit vēlos pieminēt pamattiesības, kuras vijas cauri visiem šiem komponentiem. Tas pats attiecas arī uz apmācību un uz pētniecību. Tas eh, šeit eh, eksplicīti nav piemilā, pieminēts, bet eh, tas jau ir pats par sevi saprotams, ka uz to arī attiecas horizontālais punkts. Tagad par šo strateģisko procesu, kuru komisija ir piedāvājusi šim konceptam tā īstenošanas fāzē, kā to paredz regula trešajā progresa ziņojumā par, eh, un šo ziņojumu komisija pieņēma maijā, komisija uzskaita pavisam konkrētus un ambiciozus, arī laika ziņā ambiciozus procesus, kas jāizpilda, lai efektīvi īstenot šo stratēģiju. Šī stratēģija iekļauj trīs integrētas paralēlas stīgas, un eh, tas attiecās tātad uz Eiropas institūcijas politisko līmeni, tas būtu pirmais, otrais tehniskā un operacionālā stratēģija, uz ko attiektos aģentūras darbs, un trešais līmenis ir izveidot dalību valstu robežu stratēģiju ikvienā dalību valstī. Šī procesa nolūks ļautu komisijai izveidot eh, vienotu stratēģisko ietvaru Eiropas integrētajai robežu kontrolai. Proti šis koncepts attiektos uz visu Eiropas robežu kontroli kopumā, kā arī paredzēt šī koncepta efektīvu ieviešanu dzīvēm. vairāki momenti par katru no šīm eh, stīgām vai apakšprocesiem. Tātad šī Eiropas IBM stratēģija, kuru izstrādāja Eiropas institūcijas, ir nepieciešams politiskās vadlīnijas. Un to paredz regulas astotais apsvērums tad eh, Eiropas eh, robežu pārvaldes stratēģija ir Eiropas institūcija atskaitīšanās punkts. Vienlaicīgi cieša sadarbības starp institūcijām nodrošinās procesa veiksmīgu īstenošanu, tāpēc eh, komisijā mēs cieši sadarbojamies ar Frontex aģentūru politiskās stratēģijas nolūks ir izveidot eh, politisku ietvaru, kurā būtu politiskās prioritātes uzskaitītas. Tas eh, tā tad būtu savu veidu politisks vēstnes, politiskās vadlīnijas, pie tam tādā plašākā līmenī un nevis ļoti konkrēti strateģisku uzskaitījumu operacionālai rīcībai. Un eh, tagad otra, otra stīga par to pēc brīža. Uh, nu, tā rezultātā nāksim klajā ar um, paziņojumu, tad komisija nāks klajā ar paziņojumu, kuru plānojam laist um, klājā tādu šī gada oktobrī. Bet, protams, ņemot vērā to, ka institūcijām kopā ir jāveido politiskā stratēģija, ir būtiski, lai būtu cieša sadarbības starp uh, komisiju, parlamentu un pārdomi. Tas tiešām ir mm, svarīgi un nepieciešams. Protams, komisija gatavoja savu paziņojumu. Nu, noteikti cieši sadarbosies un uzturēs sakarus ar uh, pārējām institūcijām, pārējām iestādēm. Lūk, vēlējos vien to arī pieminēt, jo. Jo nu, šī procesa mērķis galu galā ir uh, izstrādāt kopēju politisku stratēģiju, kam piekrīt visas saimnības iestādes, un tādēļ uh, komisija aicinās uh, padomu un parlamentu atbalstīt mūsu plānoto pasņēmu. Runājot par nākamo dimensiju, pantā 3.2 regulā, tad regulas pantā 3.2. Ir konkrēti pieminēts, ka viens no jaunajiem aģentūras uzdevumiem ir izstrādāt tehnisko operatīvu stratēģiju integrētai robežu pārvaldībai. Tā kā uzskatām, ka tas tiešām ir tāds operatīvs eh, šīs, šīs politiskās eh, stratēģijas eh, elements. Un pats, cik mūsu izveidotais process pāris tādu ambiciozu kalendāro grafiku, tad eh, pēc iespējas ātrāk būtu jāsāk to visu īstenot, protams, tiešā sadarbībā ar institūcijām un dalībvalstīm, kas piedalīsies šajā procesā. Aģentūras eh, valde gala beigās varētu pieņemt šos pasākums tikai tādu, kad politiskā līmenī izstrādātā stratēģija tiks apstiprināta no trīs iestāžu puses. Nu, līdz ar to lūk šādu kalendāro grafiku mēs esam iezīmējuši un tā indikatīvi paredzam, ka ja viss eh, ritēs gludi, tad iespējams, ka aģentūra pieņems šo stratēģiju nākamā gada februārī. Nu, vispēc vēl pēdējais slaids, ko vēlos jums parādīt, un um, šeit piem šī strateģiskā procesa trešo dimensiju dalībvalstu IPN, jeb integrētās robežu pārvaldības uh, stratēģiju izstrādi aģentūras regula viennozīmīgi paredz to, ka dalībvalstīm nepieciešama sava stratēģija. Pat labi, man dalībvalstīm ne tikai tiek rekomendēts, kāds bija Schengens rokas grāmatā, tātad ne tikai tiek ieteikts un rekomendēts izstrādāt šādu stratēģiju, bet tiks uzlikt par pienākumu izstrādīt nacionālās stratēģijas. Nu, skaidrs, ka dalībvalstu stratēģijām jābūt saskaņotām gan tehniskā, gan operatīvā līmenī ar uh, aģentūras izstrādāto stratēģiju un uh, Tur jāņem vērā svarīgākie elementi, kas figurē aģentūras regulēs ir 4. pāntā. Nu, ceram, ka šie pasākumi ritēs paralēli, un komisija paredz, ka dalība valstīm eh, vēlākais pusgada laikā pēc tehniskās un operatīvās stratēģijas pieņemšanas aģentūrā vajadzētu pieskaņot to Nacionālās stratēģijas eh, aģentūras eh, veikumam. Dažām dalību valstīm šīs stratēģijas jau ir izstrādātas, citās um, process uh, iet uz priekšu pilnā gaidā, un uh, paredzēts, ka šiem procesiem jā, jābeidz pusgadu pēc uh, tam, kad stratēģija tiks pieņemta aģentūrā. Nu, komisija vēlētos, protams, arī ar Schengens izvērtēšanas mehānismu palīdzību izvērtēt to, vai process ir noslēdzies, vai tur tiešām tiek uh, ņemt vērā visi svarīgākie politiskie komponenti, kā arī uh, tas, kas atspoguļojas operatīvajā un strateģiskajā plānam. No nu, aģentūras sniedz atbalstu dalību valstīm. Tātad īpaši izstrādāta eh, IBM eh, apmācības programma tādai valstīm ir pieejama. Un tas viens no tiem konkrētiem veidiem, konkrētiem pasākumiem, kā, kā mm, tiek sniegts tāds vispasīgs atbalsts šajā procesā. Nu, nezinu, man esmu pārsniedzis atklāto laiku, bet ten likšu punktu savai īstajai uzrunai. Un labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Thank you very much, Mr. Kalučinski, for your... Paldies, Kalučinska kungs, jums par stāstījumu. Vārds deputātiem. Lūdzu, varbūt kādi komentāri vai jautājumi. Mecels kundze pirmā. Jā, esmu šeit, pārstāvju Ati Pabriku. Pabrikungs nevarēja, diemžēl, ierasties šeit. Pirmo reizi, kad tiek spriest par integrēto robežu pārvaldības stratēģiju. Robežsardzes un kasta apsardzes regulā pirmo reizi noteikti pamatprincipi integrētajai robežu pārvaldībai. Ceturtais pants šajā regulā uzskata 11 strateģiskos komponentus, kam jāveido integrētā pārvalde. Robežu kontrola, riska analīze, sadarbības ar dalību valstīm, glābšanas operācijas, eh, robežu uzraudzību uz jūras un tā tālāk. Tā pašā regulārī noteikts, ka Eiropas integrētās robežu pārvaldības stratēģijas izstrāde ir eh, Eiropas saimnības iestāžu institūcija kompetence. Savukārt aģentūra atbild par eh, tehnisko un operatīvo stratēģiju īstenošanu. Dalībās savukārt atbild par to izstrādāt savas robežu pārvaldības stratēģijas. Šādas stratēģijas izstrāde ir eh, būtiska regulas īstenošanas eh, sastāvdaļa. Lielā mērā tieši tas noteiks eh, šādi, šī instrumenta nākotni. Tas ir ambiciozs pasākums, izstrādājušo kopējo satvaru, tā saucamo politisko stratēģiju. Un, Eiropas komisija ir īstā institūcija, kurai piekrīt šī kompetence, šī atbildība. Un tomēr sarunās par aģentūras izveidi Mēs sapratām, ka šā satīs politisko satvaru noteikti tiešā sadarbībā uh, starp uh, komisiju, parlamentu un padomi. Tad īstenībā būtu vietā lūgt parlamentu un padomu vienkārši apstiprināt, uh, pieņemt paziņojumu par integrēto robežu pārvaldības stratēģiju bez nopietnām diskusijām un mūsu ieguldījumu šajā procesā. Un tieši tā ir mans kolēģis Ārtis un, un citi arī pozitīvi vērtē to, ka visbeidzot šīs diskusijas tomēr notiek šajā komitejā. Thank you very much. Uh... Paldies. Nākamais, nākamā runātāja. Siepelas kundze. Paldies, um, atsaukšos uz Mēselas kundzes sacīto, līdz to izteikties īsi. Šajās diskusijās vēlos uh, pieminēt, ka glābšanas pasākumi, glābšanas operācijas, uh, tāds būtisks Frontex pasākums, par to vajadzētu runāt. Tāpat eh, personas, kas pieprasa starptautisko patvērumu, Runājot par aģentūras pasākumiem, vēlas uzsvērt eh, to, kas jau izskanēja. Politiskajā stratēģijā tas viss eh, jāpieslīpē, un pie tā jāsadā visiem līdzlikumdevējiem. Tā šī informācija tikai pirmais solis mūsu analītiskajā procesā un tiešām jāpadomā par to, kā tad labāk organizēt viedokļu apmaiņu, kas mums dos iespēju tiešām piestrādāt pie šīs politiskās strateģijas, nevis tikai to ņemt vērā, ne tikai likt aiz augstu to, ko mums liek priekšā komisija, bet uh, eh, kopējiem spēkiem piestrādāt pie šīs strateģijas, uh, lai visām iesaistītajām aģentūrām līdz ar to tālāk būtu iespēja izstrādāt atbilstošus tehniskos un operatīvos eh, pasākumus. Paldies! Very much. Paldies, Bežārs kundze nākamā. Merci, monsieur le président. Paldies. Priekšsēdētāji pateicos par šo prezentāciju, bet man tomēr ir daži jautājumi, jo man šķiet, ka šī prezentācija bija ļoti tehniska un ka pietrūkst satura. Man rodas iespējas jūsos klausoties, ka Nu, visi tagad nogaida, kas tālāk notiks. Jūs teicāt, ka beigās vajadzētu būt nacionālai stratēģijai, bet daļai dalību valstu jau ir šāda integrēta stratēģija, un nav īsti skaidrs, kā tas viss uh, tad kopā sa saies un kā tas viss darbosies. Nu, jautājums, ko mēs darīsim līdz oktobrim, gaidīsim komisijas priekšlikumu vai uh, strādāsim pie šī politiskā satura. Un uh, parlaments varētu arī uh, nāk klajā ar savu, saviem ieteikumiem par šo stratēģiju. Paldies, Valēro kundze, nākamā. Thank you. I just wanted to ask. Paldies, vēlos tikai lūgt komisijai Lūk, glābšanas operācijas ir viens no strateģiskajiem uh, komponentiem integrētajā robežu pārvaldībā. Kā tad komisija vērtē vakar Itālijas valdības uh, paziņojumu? Aizliegt uh, bēgļus izcelt Itālijas krastos tiem kuģiem, kuriem nav Itālijas karoga, kas tulējušās operācijās. Paldies, ja citu jautājumu nav. Tad atkal lūkšu komisijas pārstāvju atbildēt uz skanējušiem jautājumiem. Paldies par jautājumiem. Tiešām svarīgi jautājumi izskanēja par šī procesa nākotni. Vēlos precizēt, ka komisija skaidri un norāda, ka parlaments ir pilnībā jāiesaistam šajā procesā. Un komisijas ziņojumā tas arī ir skaidri norādīts. Mājā, kad uzsākām šo procesu, kad um, tātad devām zaļo gaismu, nu, mēs pat labi atrodamies šī procesa pašā sākumā. Ir notikusi tikai viena tehniskā sanāksme, sanāksme ar ekspertiem, ekspertu līdzdalību, bet, protams, pēc tam, kad um, šī stratēģija jau apaugsta tādiem konkrētākiem elementiem, tad, nu, pilnīgi viennozīmīgi mēs uh, lūksim izteikties arī jūsu uh, parlamentu. Jūsu viedoklis ir mums ārkārtīgi būtisks, un uh, to mēs uh, paturam prātā. Nu, tad precizēšu vēl jautājumu par miedarbības starp nacionālajām stratēģijām un Eiropas stratēģiju, kā tad šajā procesā tas viss strādās. Nu, regulas normas ir skaidrs. Dalība valstī ir saistības, dalība valstīm tiek prasīts izstrādāt obligātā kārtā šīs nacionālās stratēģijas. Ilgāku laiku izmantojot Schengenas izvērtēšanas mehānismu un, un arī citus instrumentus, komisija ir atkal, atkal norāda, ka ir svarīgi, lai katrai dalībvalstī būtu sava stratēģija, kā tad organizēt uh, robežu pārvaldību. Tagad uh, šīs stratēģijas būs obligātas, un dalībvalsts jau ir sākušas pie tā strādāt. Un šajā vēl komiteja, um, tātad Schengens izvērtēšanas uh, mehānismu komiteja ir rekomendējusi dalību valstīm to darīt, un eh, virkni dalību valstu jau ir krietnā gabalā šajā, šajā procesā. Regula tagad pieprasīs eh, to, lai dalību valstu stratēģijas būtu saskaņotas ar tehnisko un operatīvo stratēģiju un regulu. Dažās dalību valstīs šādas stratēģijas jau ir izstrādātas, nu tā mums jānodrošina tas, lai šīs stratēģijas attiecīgi mm, atbilst um, ehm, šim, šim procesam, tātad regulējumu kopējai stratēģijai. Un mums pat ir skaidrs, ka politiskai stratēģijai būs ar spēlēm būtiska loma. Nosakot to, kā tiks veidos dalībvalstu stratēģijas, kādi elementi tajās būtu jāiekļauj, kādā virzienā tām būtu jātīstās. Es jau sacīju, ka paredzēts, ka pusgadu pēc tam, kad tiks pieņemta tehniskā un operatīvā stratēģija, dalībvalstīm jāpieņem šīs nacionālās stratēģijas, bet, nu, būtībā šiem procesiem būtu jābūt paralēli. Te, protams, būs nepieciešama laba um, sadarbība, koordinācija ar dažādiem partneriem. Mēs tās neiztikt. Nu, un jāsaka, um, glābšanas operācijas um, pilnīgi noteikti būs viens no stratēģijas elementiem. Eiropas eh, integrētās robežu pārvaldības stratēģijas elements, pilnīgi noteikti būs šīs glābšanas eh, operācijas un komisijas prāti. Ir nepieciešams skaidrs normas par šīm operācijām. Nu, nevar komentēt konkrēti Arī jūs pienoties par, par Itālijas valdības paziņojumu, es pieņemu, ka komisija tuvākā laikā kaut kā uz to reaģēs. Iespējams, ka jau šodien pusdienas eh, tādā senā preses konferencē eh, par to tiks runāts. Es personīgi uz to atbildēt nevaru. Paldies! Mēs ar to noslēdzam šo viedokļu apmaiņu. Sagos tehniskā ekspertu sanāksme kaut kad vēl līdz septembrim. Nu, tā komisijas paziņojums visdrīzāk tiks laists klajā oktobrī. Kolēģi, nākamais darba kārtības punkts eh, - viedokļa apmaiņa ar Eiropas komisijas pārstāvjiem un ārējās eh, rīcības eh, dienestā pārstāvjiem par kopējo paziņojumu un par tātad, jaunām partnertiecībām ar Āfriku. Liba komiteja, sakojot Deba komitejas pašinstīvas ziņojumam, arī gatavo savu atzinumu par šo jautājumu. Mūsu uh, referente ir Kiengas kundze. Mums, kam te sevišķi interesē detalizēta informācija par 5.1c punktu šajā paziņojumā, proti mm, migrācijas un mobilitātes pārvaldību. Tā kā sākumā dosim vārdu komisijas un ārējās uh, rīcības dienesta pārstāvjiem. Nu, un tad dosim iespēju izteikties uh, deputātiem, tā skatā, protams, arī referentēm. Vārds komisijai. Nezinu, vai eh, komisijas pārstāvji ir ieņemši savas vietas. Um, just where your colleagues sit with the commission. Under, yeah, yes. so I think it's... Yeah. Uh, Dosim vārdu komisijiem. Es pārstāvu ārējās darbības dienestu, Āfrikas uh, direktorātu. Trīs īsti komentāri no manas puses, balstoties uz paziņojumu, kuru neapšaubām jūs būsiet uh, redzējuši, ar ko būsiet iepazinušies. Migrācijas jautājums, protams, tas, kas jums uh, šeit interesē visvairāk. Nu, taču dažos teikumos, kas notika Eiropas Savienības un Afrikas samitā. Vēlāk runājot par pārvaldību, par migrācijas un atbildās pārvaldību, ko mēs īsti ar to saprotam. Par to īsti pastāstīšu. Un tad visbeidzot šīs uh, flagmaņa iniciatīvas, uh, uh, ko ierosinām paziņojumā īsti par tām. Bet nu pirmkārt tad par um, samitu kopumā. Migrācija būs tikai viens no šīs samita fokuspunktiem šeit. Tad mēģinam veidot tādu kā politisku uzrāvienu. Samitā piedalīsies valstu un valdību vadītāji no Āfrikas un Eiropas. Un nu, tiek spriest par to, kāda būs mūsu nāk, nākot, sadarbības nākotne. Nu, mēģinam sniegt tādu pozitīvu tā, mm, impulsu šai sadarbībai. Dalība valstis eh, eh, ir tās, kas nosaka šīs eh, svētības nākotni. Jaunatnē, tā ir galvenā tēma, tad investīcijas jaunatnē un nākotnē līdz ar to. Tas ir tāds, lūk, šis pozitīvais impulss, ko vēlamies dot šīm diskusijām. Un šeit ir paziņojumā izceļam divas tādas eh, rīcības virziens. Pirmkārt, eh, valstīm un sabiedrībām jābūt tā, elastīgākām, spējīgām rēģēt uz konfliktiem. Un tam jābūt labām pārvaldības sistēmām, kas attiecīgi ļaus pārvaldīt migrāciju. Un vēl viens virziens, kurā strādājam, ir jauns darba vietas, jo sevišķi jauniešiem. Otrais jautājums, ko es pieminēju, ko tad īsti mēs saprotam ar migrācijas pārvaldību un mobilitāti? Migrācija un mobilitāte sākotnīgi svarīgs eh, ekonomisks, eh, drošības un sociālais jautājums gan Āfrikā, gan Eiropā. Jūs esat eh, tiešā veidā iesaistīti Eiropas politiskos procesos, lai man te nav jāizplūst detaļās, lai informētu jūs par, par to, cik svarīgi šie politika ir Eiropai, bet, nu, protams, arī Āfrikai. Politiskais satvers eh, ir noteikts tā sauktā balatas procesā, kur pieņemta gan deklarācija, gan rīcības plāns. Un šajā dokumentā ir pieci tādi pīlāri, ko es varu sīkāk paskaidrot pēc brīža, ja vēlaties. Bet nu svarīgākais ir šeit būtu atzīmēt to, ka tur ir par investīcijām eh, tātad um, iemeslos, tur ir runa par. Uh, atgriešanu, readmisiju, cīņu pret nelegālo um, tirsniecību un dažādu kriminālo tīklu iznīcināšanu. Tā kā es nepieņemšu tādu holistisku, visaptrošu pieeju šajā politikas, um, politikas satura ietvaros. Un koncentramies uz trīs uh, jautājumiem šajā paziņojumā. Lai risinātu migrāciju no reģionālā viedokļa raugoties, Migrācija nozīmē cilvēku izceļošanu. Otkārt, um, regulārās, likumīgās regulārās migrācijas dividendus vajadzētu optim, optimāli izmantot. Um, nu, noteikti jāuzlabo sadarbība nelegālās migrācijas apkarošanā. Es domāju, šajā samitā mēs mēķējam uz uh, konkrētu taustām mērķu sasniegšanu, pēc ko tiecamies gada, visu gadu gaitā. Tad mēģinām noteikt šīs, šīs tā, flagmaņa iniciatīvas, svarīgākos pasākumus. Šeit būs eh, divas, šā, divas šādas flagmaņa iniciatīvas. Pirmkārt, atbalstīt eh, Āfrikas iniciatīvas eh, iekšā Āfrikas mobilitātes pasākumu sekmēšanā, un otrkārt mūsu kopējā cīņa pret kontrabandistu un, un, un nelegālo migrantu pārvadātājiem. 15. gadā pēc Lampedūzas um, tra traģēdijām sākām intensīvu sadarbību šajos jautājumos. Tas noteica um, radikālu pagriezienu un nu, tam sekošie politiskie pasākumi. Un mums kopēji interesi, protams, ir cīņa pret uh, cilvēku izniecību un kontrabandu. Te ir uh, uz kāds laik ievērojami naudas līdzakļi. Nu, līdz ar to mums šeit vajadzētu piestrādāt. Protams, nemazāk svarīgi arī uh, rūpēties par migrantu drošību. Ja ir kādi jautājumi pēc brīža, tad labprāt tiem atbildēšu. Paldies! Is there any of your... Uh... Vai kāds uh, kolēģis no DG Defco vai DG Home vēlas uh, sākumā uzstāties? Ne? Tad um, mēs dosim vārdu Kjenges kundzei, kura ir mūsu atzinuma sagatavotāja, un arī citiem deputātiem, kuri vēlēs uzstāties. Paldies! Vēlos pateikties komisijai un īpaši pateikties uh, ADD par šo prezentāciju. 2017. gads būs izšķirošs gads Eiropas Savienības Āfrikas partneru attiecībām. Abas puses var daudz iegūt no šādas uh, partnerības. Tiks izveidots uh, sadarbības tīkls un mums ir būtiski pastiprināt, padziļināt šādu partnerību. Šobrīd uh, sadarbība balstās, diemžēl, joprojām uz stereotipiem, tā nav līdzsvarota. Bet nākotnē abām pusēm ir jābūt līdztiesīgām, jāatsakās no tādas aizbildniecības. Mm, nedemokrātiskas uh, valstis uh, uh, veicina nabadzības izplatīšanos Dienvidu Sudāna, Somālija, Jēmena. Šajās valstīs saskaņā ar ANO datiem pastāv miljoniem cilvēku apdraudējums, ka viņi varētu nomirt bada nāvē. Mums jādomā arī par kultūras aspektiem. Āfrikai jābūt mūsu prioritāšu saraksta sākumā var iesaistīties šajā reģionā arī Ķīna un uh, Persijas jūras līča valstis, kuras ir miljonus investējušas Āfrikā. Mēs tāpat nedrīkstam aizmirst, ka Eiropas Savienība un tās dalību valstis ir lielākās donoru valstis pasaules mērogā. Um, runājot par Āfriku ir uh, jāīsteno projekti veicinot uh, Āfrikā uh, mobilitāti. E, Āfrikā un Eiropas Savienībā ir kopīgas intereses, kopīga atbildība, uh, nodrošinot solidaritāti un sadalot pienākumus. Es gribu tikai norādīt, ka šie parauga projekti ietver arī diasporas iesaistīšanu, un diaspora varētu kļūt kā tilts starp Āfriku un Eiropu. Pastāvīgi pieaug patvēruma meklētāju skaits, un šīs plūsmas netiek atbilstoši pārvaldīts, tās apdraud struktūras valstīs, uz kurām tā, tie dodas pēdējo 48 stundu laikā 12 tūkstoši migranti ir ieradušies Itālijā, un Itālijai ir uh, jāpauž solidaritāte, bet ir jānodrošina arī atbildības sadale. Par to mēs runājam šai fórumā, mēs cenšamies samazināt uh, bojā gājušo skaitu, cenšamies stiprināt sadarbību ar izcelsmes un tranzītu valstīm. Tas viss ir iekļauts šajā ziņojumā. Es ceru, ka eh, šis ziņojums tiks um, nobalstots un mēs uh, īstenosim atbilstošus risinājumus. Ja mēs nespēsim nodar, nodrošināt sadarbību ar Āfriku, būs īstenot grūti arī tad kopīgo stratēģiju. Vēlējos pievērsties arī piespiedu atpakaļ nosūtīšanai. Mums ir jārisina bēgļu problēma, parlamentam ir jākoncentrējas uz uh, principiem, kas iekļaut rezolūcijā par holistisku pieeju migrācijai. Šī, šī rezolūcija tika pieņemta pagājušajā gadu, un mēs to kopīgi sagatavojam ar Mecels kundzi. Paldies! Valēro un Veržjā kundze vēlas uh, izteikties. Lūdzu, vārds Valēro kundzei. Paldies! Es e, pilnībā piekrītu tam, kas šeit izskanēja, ka mums ir jāstrādā, lai novērstu pamat iemeslus, kāpēc cilvēki ierodas pie mums no Āfrikas vai no citiem kontinentiem. Uh, Protams, ka pie tā ir jāstrādā, bet eh, vienlaicīgi vēlējos pateikt, ka līdz brīdim, kamēr mums nebūs konkrētu rīku, konkrētu darbojošos rīku, lai cilvēki varētu dzīvot savās izcelsmes valstīs, lai cilvēki dotos dzīvībai bīstamā ceļojumā, lai nonāktu ļoti neskaidrā situācijā Eiropā, cilvēki jau nevēlas doties šajā ceļā, bet uh, kāda ir brīvprātīgā migrācija un kāda ir nelegālā migrācija. Tātad legālā migrācija, augst izglītoti cilvēki, studenti. Mēs gribam, lai viņi ierodas Eiropai, bet, Eiropā, bet diemžēl šie cilvēki pie mums ierodas nepietiekamā daudzumā. Un, uh, ir tādi, kuri vēlas ierasties Eiropā, neskatoties uz to, ka viņiem nav nec izglītības, nec lasīt prasmes. Es domāju, ka mums daudz vairāk vajadzētu runāt par to, ka ir cilvēki, kuri dodas šajā ceļojumā, tāpēc, ka viņi ietu citādi bojā, un ir tādi, kuri vienkārši šeit ierodas savas brīvas gribas dēļ, lai dzīvot vienkārši vairāk luksus dzīvi nekā izcelsmes valstī. Tātad es domāju, ka augst izglītotiem, studējošiem, talantīgiem cilvēkiem ir jābūt juridiski un tiesiski pamatotai iespējai ierasties Eiropā. Pie tam eh, par diasporām runājot. Eh, Eiropas diasporas varētu palīdzēt savai nācijai izcelsmes valstī, un mēs varētu šīs diasporas atbalstīt šeit, lai tās savukārt atbalstītu savējos, lai nu kur tas arī būtu. Bet jebkurā gadījumā, jā, e, izklausās jau labi, radīsim jaunas darba vietas migrantiem, bet vai tas atrasinās problēmu, to rādīs laiks, es tam neticu. Proti, ko gribēju pateikt. Es gribēju, lai komisija un padome, bet arī mēs parlamentā daudz sīkāk paskatītos un niansētāk uz tiem, uh, kuri vēlas Eiropā ierasties un tiešām dotu Eiropai pievienoto vērtību, nevis visu laiku runāt par nelegālajiem migrantiem, nelegālajiem migrantiem. Un eh, tagad eh, par diasporām, tās jau pieminēju. Jūs rakstiet komisija, ka eh, vajadzētu palielināt legālās migrācijas daļu un samazināt nelegālo. Nu, vārdos jau tas skan izcili. Bet Vai nav tā, ka mēs paši iešaujam sev kājā? Ko ar to domāju? Tātad mēs runājam patiesībā par tiem, kuri jau šeit ir ieradušies, bet katru dienu, kā mēs šeit tikko dzirdējām, Eiropā ierodas pat tūkstošiem cilvēku, un par tiem mēs nerunājam nemaz. Paldies! Thank you very much. Uh, next speaker, uh, Ms. Veržā. Paldies, nākamā Veržā kundze. Paldies. Man ir prieks sadarboties ar Kēnges kundzi, eh, gatavojot šo ziņojumu, jo, manuprāt, mēs esam vienprātīgas virknē jautājumu. Es gribētu, lai Eiropas komisija dod jaunu impulsu partnerība Eiropas Savienība Āfrika, bet mums ir jāsadarbojas uh, arī ar ANO un uh, jāstrādā pie migrācijas jautājumiem. Un, lai to visu panākt, mums ir nepieciešams globāls skatījums uz migrācijas procesiem. Ja mēs palūkojamies uz skaitļiem, 60 miljoni uh, Eiropiešu ir starptautiskie migranti un tikai 35 miljoni afrikāņu. Un patiesībā lielākās migrācijas plūsmas ir dienvidu puslodē, nevis uh, tās, kas no dienvidu puslodes dodas uz ziemeļu puslodi. Runājot par partnerību ar Āfriku, es piekrītu pilnībā, Kengas kundze ir jābūt mums līdztiesīgiem partneriem, jāatsakās no šī koloniālā skatījuma uz Āfrikas valstīm. Pirmkārt, mums ir jāatbalsta demokrātija, ir jāpārtrauc veikt sarunas ar diktatoriem Āfrikas radga valstīs, Sudānā, Eritrejā Pie tā mēs vēl atgriezīsimies nākamnedēļ plenāras sēdē. Tālāk ir nepieciešama tāda ekonomiskā partnerība, kas veicina attīstību un nevis nāk par labu Eiropas transnacionāliem uzņēmumiem vai kādiem atsevišķiem diktatoriem. Ir nepieciešama uh, arī uh, migrācijas, legāla migrācijas ceļu atvēršana migrantiem, bēgļiem mums ir jāpārtrauc likt akcents tikai uz nelikumīgo, nelegālo migrāciju. Uh, tā turpināsies, būs ar vienu bojā gājušie, ja mēs nedosim iespējas legāli ieceļot no Āfrikas. Ir jāatsakās no centieniem uh, visu sasaistīt ar readmisijas uh, līgumiem un uh, tik ilgi, kamēr diasporas atbalsts uh, savā apjomā pārsniegs valstu sniegto atbalstu, mēs joprojām stāvēsim uz galvas. Paldies, tagad vārds Kosterkungam. Paldies, uh, vēlos runāt par trim punktiem. Uh, viens no galvenajiem pamatiem saprātīgām attiecībām starp Eiropas Savienību un Āfriku ir uh, ekonomiskā sadarbība. Un uh, pagātnē ir īstenot tāda tirzniecības politika attiecībās ar Āfriku, kas nāca par labu Eiropas valstīm un uh, uh nebija izdevīga Āfrikai, piemēram, EPA ietvaros lauksaimniecības produktu eksports no Āfrikas ir sagrāvis vietējo Āfrikas tirgu. Un tādēļ mums ir jāpārorientē ekonomikas un tirzniecības politika, ņemot uh, vairāk vērā Āfrikas valstu intereses, un tas viss jāorganizē par labu Āfrikas valstīm. Uh, Otrais punkts par to jau ir uh, runāts uh, - uh, migrācija. Es domāju, ka mums ir uzmanīgāk jāraugās uz to, kad tiek slēgti nolīgumi uh, starp ES un Āfriku vai ar atsevišķām valstīm, lai tiktu nodrošināt cilvēku tiesību ievērošanu. Un tas uh, īpaši attiecas uz valstīm, kuras Āfrikā pārvalda diktatoriski režīmi. Jo tad uh, iznāk, ka šie cilvēki, kas bēg no, no šādiem režīmiem, tiek uh, ar uh, vārdu nosūtīti atpakaļ. Trešais uh, Āfrikā uh, notiek atsevišķos reģionos pilsoņu karš, un uh, šeit uh, savu lomu spēlē ieroču eksports no Eiropas Savienības. Jā, mēs uh, vēlamies stiprināt miermīlīgu attīstību Āfrikā, tad ir ievērojami jāierobežo ieroču eksports no Eiropas Savienības. Paldies! Viens īsts komentārs uh, vēl Valēro kundzei un pēc tam vārds uh, komisijas pārstāvjiem. Jā, es atvainojos, es, uh, man teica, ka tulkojumā tika runāts par nelegālo migrāciju. Es šādus vārdus mutē neņēmu, es runāju par brīvprātīgo un nebrīvprātīgo migrāciju. Dažreiz neregulāru bet es domāju, ka mums jārunā par brīvprātīgu, nebrīvprātīgu un jāatsakās pilnīgi no vārda nelegāls, jo šādas nelegāla migrantu vispār nav. Paldies! Kienges kundze, vai jūs vēlaties kaut ko teikt kā referente? Paldies! Es uh, augstu vērtēju kolēģu teikto. Jā, tas mums palīdz stiprināt partnerību, partnerattiecības. Gribu atgādināt tikai dažus faktus. Libe komitejā mums ir eh, jāuzskata, ka Kotonu ietvaros mainās attiecības starp ES un Āfriku. Tagad ir postkotonu ietvars izveidots. Nākotnē attiecības starp Āfrikas Savienību un Eiropas Savienību ieklausīs šajā jaunajā ietvarā. Tāpat mums ir jādomā par vidēju un ilgtermiņu perspektīvu. Paldies! Vārds Markusona kungam, noslēguma vārdiem. Kundzei es atvainojos. Paldies! par ļoti saturīgajiem komentāriem un jautājumiem, kas izskanēja. Es pilnībā piekrītu referentes teiktajām, ka tas ir Āfrikas gads, izšķirošs gads starptautiskā mērogā. Jā, tas ir 2017. gads G7, G20 pievērsa uzmanību Āfrikai Un tas nozīmē, ka ir liels skaits platformu, kur par šiem jautājumiem tiek runāts, tie tiek lemti. Es pievērsīšos četriem punktiem savās atbildēs. Pirmkārt, ir jābūt reālai, patiesai, līdztiesīgai partnerībai. Jā, tas ir mūsu paziņojuma centrā. Āfrikas Savienībai 2017. gads ir arī jaunatnes gads, tas palīdz raudzīties uz priekšu nākotnē, un tāda patiesa īstena partnerība ir uh, tas, uz ko mēs arī uh, tiecamies uh, savā politikā kopumā. mēs runājot par politikas ietvaru, kā jau vairāk runātāji norādīja, mums tiešām ir jāvēršas pret cēloņiem, jārisina šīs problēmas, domājot par migrāciju, jāaizsargā migrantu tiesības, un tad mēs vēršamies arī pret noziedzīgiem grupējumiem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 Tā, es atvainojos par aizmakušo balsi, bet es turpināšu runāt. Tā tad, um, ja mēs skat, runājam par visaptverošu skatījumu un pēc kaut no ietvaru, mūs, mēs vēlamies uh, iesaistīt valstu un valdību vadītājus šai eh, darbā um, samitā, pievērsties Āfrikas um, problēmām. Tāpat daudz runāja par diasporu un par līdz šim neizmantotiem resursiem, ko diaspora mums uh, piedāvā, jā, mums ir uh, virkne programmu, uh, lai iesaistītu arī diasporu šai darbā. Un noslēgumā gribu teikt, ka uh, mūs nodarbina šī problēma, tas, cik daudz cilvēku ierodas un kā tas būs nākotnē. Mums ir jāstiprina tā migrācijas pārvaldība, jo Āfrikas kontinentā ir strauši iedzīvotājs skaita pieaugums, par to mums ir jādomā, par to ir arī runa paziņojumā. Mēs vēršam, domājam par to, kā līdztiesīgu partnerību, iztenojam vispā, visaptverošu pieju, bet arī uh, mums ir uh, jādomā par migrācijas plūsmu pārvaldību, sadarbību ar mūsu Afrikas partneriem, un šis aspekts uh, maina situāciju politiskā ziņā. Un uh, mēs arī paturam prātā kopš šā gada janvāra, ka svarīgi ir glābt dzīvības, un vidusjūras um, maršruts ir uh, kļuvis vēl nozīmīgāks. 95% migrantu uh, ceļot cauri Lībijai. Mēs strādājam pie politiska risinājuma panākšanas Lībijā. Tas ir grūts uzdevums, bet es gribēju tikai minēt, ka mēs strādājam arī pie sarežģītām problēmām migrācijas kontekstā. Mēs strādājam pie ekonomiskiem jautājumiem, pie uh, cēloņiem, darba vietu radīšanas un strādājam pie plašākiem jautājumiem, tādiem kā migrācijas plūsmu pārvaldība. Es atvainojos, ka zaudēju balsi, bet es to tomēr atkal atguvu. Liels paldies, tas mūs ļoti priecē, saka priekšsēdētājs. Bija liels uh, prieks ar jums tikties. Gribu informēt, ka 31. augustā tiks prezentēts Kenges kundzes sagatavotais uh, atzinums mūsu komitejā. Uh, Tātad tik līdz uh, būs beidzies mūsu vasaras atvinājums, sāksim apspriest šo atzinumu projektu. Un tagad nākamais darba kārtības punkts ir uh, atskaite par braucienu uz Eiropolu 3. 23. Mm, maijā šajā gadā delegācijā eh, vadīja Vossakungs, kurš ir sagatavojis atskaiti par šo braucienu. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu delegācijas brauciens eh, uz Eiropā bija uh, ļoti informatīvs un labs. Un eh, man notika arī divpusēja viedokļu apmaiņa, bet arī jāpauž nožēla par to, ka ne visi, kuri šeit Lībē aktīvi uzstājas, piedalījās šajā braucienā, lai varētu iepazīties ar situāciju uz vietas. Un um, viena lieta ir zināt, kas notiek, otra lieta pašam acīm to redzēt, un uh, tas tomēr maina uztveri. ir 150 valstis iesaistītas, un mēs arī uzzinājām, ko, ko nozīmē Eiropols, jā, kad mēs lasām cīņu pret uh, pārnacionālo um, starptautisko noziedzību, terorismu, bērnu pornogrāfiju, uh, ieroču tirzniecību, naudas atmazgāšanu tā tālāk. Ir arī uh, Schengenas uh, vienība, Eiropa izsakošanas vienība un uh, rīta cēlienā mēs apspriedām uh, migrantu pārvadāšanu, pēcpusdienā mēs uh, bijām kibernoziegumu apkarošanas centrā. Nu, jāsaka, ka Eiropolam ir uh, pievērsties šiem tiesiskiem pamatiem. Šeit ir dažādas prasības un ir sarežģīti līdz ar to nodrošināt šo kopīgo sadarbību. Eiropola uh, arvien vairāk koncentrējas uz uh, pārnacionāliem noziedznieku grupējumiem, arvien pastiprina sadarbību ar trešām valstīm. Un uh, um, tāpat mēs uh, īstenojam reformas, cenšoties visu savstarpēji ciešāk sasaistīt. Un uh, būtu nepieciešama arī lielāka dalība valstu apņēmība nosūtīt nacionālos ekspertus um, darbam Eiropolā. Un tāpat būtu arī labi domāt par uh, uh likumdošanas uh, pasākumiem. Uh, lai uh, varētu pievērsties arī mākoņu datošanas jomai. Un uh, pats par uh, sevi tas, protams, nenodrošina datu aizsardzības līmeņu uzlabošanos. Eiropola arī sagaida arī to, lai tiktu aizpildīti robi starptautiskojos tiesību aktos, bet, diemžēl, šīs, šie robi pagaidām kļūst arvien lielāki un krimināli noziedzīgi grupējumi to izmanto. Tālāk par slepeno uh, dienestu rīcībā esošās informācijas izmantošana šeit Eiropas sistēmā būtu jāuzlabo attiecībā uz šos informācijas izmantošanu, arī attiecībā uz sociālo tīklu izmantošanu un dažādām izmeklēšanas darbībām šajā kontekstā, kas būtu veicamas. Tāpat uh, būtu jāparedz lielāka elastība izmeklēšanas darbību veikšanā. Nu, tas tā īsumā, bet, nu, vēl par kiber noziegumiem, par ko mēs runājām vizītes pēcpusdienā. Tātad arvien biežāk ka šie eh, noziedzīgie grupējumi būtībā vien vairāk eh, ir saistīti ar pakalpojumu sniegšanu un eh, dažādu tiesību aktu iegādi un tiek izmantoti arī bitkoini, kas rada uh, apdraudējumu darknet tiek izmantots un informācijas tehnoloģiju jomā uh, izmeklēšanas darbību veikšanai arvien vairāk pietrūkst ekspertu. Tāpat rūpnieciskā spiegošana, Ķīna, Krievija ļoti aktīvi darbojas šai jomā. Un varbūt mums kā likuma devējiem būtu jāpievērš šo jautājumu risināšanai, ir jāuzlabo iespējas uh, vērsties pret šādiem nodarījumiem. Un uh, es domāju, ka tas arī uh, nemaksātu visi šie pasākumi tik dārgi, bet es domāju, ka Mums vajadzētu panākt uh, vienošanos savā starpā un uh, kopīgiem spēkiem uh, apkarot noziedzību uz vienādiem nosacījumiem. Paldies par šo atskaiti, pārskatu, vai ir kādi jautājumi klātesošiem deputātiem? Nē, tādu nav, pateicos Akselam Fostam par šo sniegto pārskatu, par, par stāstījumu, par eh, Eiropola apmeklējumu. Un tagad pēdējais darba kārtības punkts sēdes noslēgumā. Mēs uh, uzklausīsim to, kas ir sasniegts trialoga sarunās par Eiropas uh, patvēruma aģentūru. Tās bija pirmais dosie, par ko notika sarunas. Uh, trialoga sarunās, un Maltas prezidentūras laikā ir uh, sasniegts ievērojams progress. Uh, pēdējais dialogs notika vakar vakarā, un Nīdermiller kungs pastāstīs par uh, sasniegto progresu. Nu, gari nerunāšu pagājuši vakar trialogā tika panākta plaša politiska vienošanās attiecībā uz regulu par Eiropas patvērumu aģentūru. Pēc sešu mēnešu sarunām provizoriska vienošanās tika panākta par visām 12 priekšlikumu nodaļām, tā skaitā par ļoti eh, strīdīgo un sensitīvo nodaļu par uzraudzību, pamatiesībām, tehnisko palīdzību parlamentam bija eh, ievērojami jāpiekāpjas, tomēr gala rezultāts ir līdzsvarots. E, EASO tiek eh, pārveidot par pilntiesīgu aģentūru, kas sadarbojas ar dalībvalstīm, bet tai pašā laikā tiek saglabāta aģentūras neatkarība un tehniskās iespējas pārvaldīt uh, kopējo um, patvērumu sistēmu un garantēt pamatiesību ievērošanu. Tagad gaidām komisijas, uh, es atvainojos, padoms reakciju uz provizorisko vienošanos. Vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos kolēģiem par konstruktīvo pieeju, pateicos sekretariātu darbiniekiem, ēnu referentiem par atbalstu sarunu procesā un īpaši vakar, vakaras sarunās. Paldies, Nīdermiller kungs, vai kāds deputāts vēlas kaut ko teikt par šo jautājumu? Nē. Paldies tādā gadījumā, un mēs atsāksim darbu 14. tātad divos pēcpusdienā, kad mums notiks kopēja uzklausīšana.